actually were waiting for you. <laughs> Mēs tieši gaidījām jūs. Jūs esat šīs komitejas vadāts loceklis. Jā, tad esiet sveicināti visi mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļā. Un vēlos īpaši sveikt Orelī kundzi. Viņa sev atvēlētajā laikā, paskaidros, kādi ir viņas plāni. Deivids man saka, ka pēc tam uh, grupu koordinatoriem būs iespēja uzdot jautājumus, Aurelija kundze atbildēs, un pēc brīvā mikrofona procedūras būs iespējams arī citiem uzdot jautājumu un saņemt atbildes. Aurelija kundze, lūdzu, jūs varat sākt. Paldies, priekšsarētāji! Liels paldies eh, par iespēju prezentēt kandidatūru sev šo pēcpusdienu. Paldies, ka esat eh, spējuši atvēlēt man arī laiku un vietu pēdējās eh, nedēļās, lai es varētu kandidēt, tikties ar jums, pārunāt, ko jūs sagaidat no šī amata un ko tas nozīmē Eiropas ombuda iestādēji tuvākajos gados. Protams, ka parlamentā neapšaubām atšķiras arī viedokļi par to, ko katrs sagaida no Eiropas ombuda amata. Daži no jums ir labi pazīstami ar šo institūtu. Iespējams, ka jūsu vēlētāji ir ar to saskārušies tiešā veidā. Citi varbūt nav tik pazīstami, bet jūs esat apsprieduši, piemēram, jūs uh, valsts līmeņa tiesību sārga darbu. Dažiem no jums ir eh, arī negatīvs viedoklis par šo amatu. Tie gan nav pārāk daudz, atceros viens kungs sacīja, ka šis ir kā dekoratīvs izpušķojums Eiropas birokrātijas virspusē. Nu, es teicu, ka es piekrītu, bet tikai daļēji. Protams, ka daļēji tas izriet no Māstrihts līguma 93. gadā, un tur savādāk arī tad nevarēja būt, jo tas bija kā parlamentu un dalību valstu vēlmes izpausme, lai būtu šāds amats, un e, tik tiešām, ka kāds pārbaudīta e, šī iestāžu vēlme darboties un spēja darboties un tik tiešām e, tuvināties iedzīvotājiem Manuprāt, tas lielā mērā arī sasaucas ar to, ko es sagaidu no šī amata. Es to uztveru kā administratīvo pilnvaru, ietvaros pildām darbu, lai kas arī kļūtu par nākamo Eiropas ombudu. Tam ir jāpaceļas jaunā līmenī, padarot šo amatu daudz dinamiskāku, daudz jūtamāku, lai sasniegtu vairākas lietas. Pirmkārt, ne tikai koriģētu to, kas ir nepareizi izdarīts attiecībās ar iedzīvotājiem, bet arī uzraudzīt to, lai paši iestādes uh, pilnībā darbotos sabiedrības interesēs. Tāpēc vēlos padalīties arī savā profesionālajā pieredzē, kā es jau minēju, es esmu īrijas tiesības sargs, pildu šo amatu kopš 2003. gada, tātad tika pirms desmit gadiem iecelt šajā amatā, un unikāli varētu teikt starp amata brāļiem Eiropā, man ir arī amats kā informācijas komisārai. Tas nozīmē, ka es izskatu arī pieprasījums un iesniegums no sabiedrības pārstāvjiem saistībā ar informācijas pieejamību, strādā ar augstāko tiesu, tā skaitā. Un esmu arī kopš 2007. gada uh, arī vidus informācijas eh, komisāru, kas eh, palīdz nodrošināt eh, cilvēkiem pieeju informāciju un dokumentiem saistībā ar vides aspektiem. Eksoficio man ir arī vēl pienākumi saistībā ar rīcības kodeksiem un politiķu ētisku uzvedību, tas skaitā arī administrātoru rīcību, interešu konfliktu jautājumos esmu referendumu komisijas locekli, daži no jums droši vien ir informēti, ka valdība nedrīkst tērēt īrijā savus līdzekļus atbalstot kādu no referendumu pusēm. Tas nozīmē, ka tiek izveidot neatkarīga referendumu komisija. Es esmu viena no tā locekļiem, mēs veicam informatīvās kampaņas un divas, divi lielākie referendumi, kuras biju iesaistīti, bija par Lisabonas līgumu un arī referendums par fiskālo disciplīnas līgumu. Pirms tam 20 gadus biju politiskā žurnāliste, arī grāmatautoru, saņēmu atzinību gan valsts līmenī, gan starptautiski. Ziemeļīrijā arī strādāju, sarežģītajos laikos, kā mēs to saucam, arī Dienāfrikā par, ziņoja par apartīdu režīmu, Harvard universitātes eh, stipendiju saņēmu, joprojām esmu dalībniece konsultīvajā padomē šai fondā, un tas nozīmē, ka uztver ļoti nopietni sadarbību ar sabiedriskiem plašsaziņas līdzekļiem, Jūs noteikti, kā deputāti, esat daudzkārt jau man minējuši, cik sarežģīti ir uzturēt šīs attiecības ar sabiedrību, un man līdzinējā pieredze man ļoti ir noderējusi pildot tiesību sargu darbu. Jā, īrija ir neliela valsts, bet īrija vienmēr ļoti nopietni ir uztvērusi savas starptautiskās saistības, vienmēr esmu arī lekcijas lasījusi daudzās valstīs, Dienvidāfrikā, Meksikā, Jaunzelandē, uzstājusies parlamentos, stāstot par to, kā pildu savu amatu, kā mans birojs to dara. Esam rīkojuši arī darba seminārus jaunizveidotās e, līdzīgās struktūrās, piemēram, Etiopijā, Taivānā. Startautiskais darbs man ir e, manuprāt, arī ļāvis saprast eh, tiesību sargu vai ombuda izcēlo lomu demokrātiskajos procesos. 90. gada sākumā, kad Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstis, daudz eh, valsts sāk skatīties eh, vid, šīs lielākas neatkarības virzienā un manuprāt, daudzās valstīs viena no pirmajām rīcībām bija tieši šāda ombuda amata izveida ņemot par paraugu demokrātiskākas valstis. Varbūt nevienmēr tas ir e, ticis atbalstīts ar tiesas varu, tiesiskumu nodrošināšanu, bet ir tiešām nepieciešams panākt, e, kā pret iedzīvotājiem izturas godīgi, it īpaši no e, institūcija puses un ka tiek ievērots viņu cilvēku tiesības. Mūsu savstarpējās sarunās un arī diskusijās īrijā kur mums šobrīd ir īpaši taupības pasākumi. Daudz cilvēki runā par Eiropas Savienības demokrātisko leģitimitāti, daudz tiek runāts par to, ka trūkst šīs demokrātiskās leģitimitātes un ka tā ir izgāzusies Eiropas Savienībā. Tie daudzi ir tādi politiskie jautājumi un ombudam ir jāstiprina uzticēšanās Eiropas Savienībai Un šeit uh, tas nav tik svarīgi tikai ombudam, lai viņš vai viņa spēlētu šo svarīgo lomu, bet uh, ir arī iestāžu pienākums sadarboties ar ombudu visu iedzīvotāju labā. Es jau pieminēju īrijas pieredzi, kā lielākā daļa no jums zina, mēs pildām trojkas taupības programmu pēdējos gados Esmu redzējis, ko iedzīvotājiem nozīmē šie taupības pasākumi. Daudz to uztver kā ekonomikas krīze, bet eh, tikpat daudz cilvēku uzskata arī, ka tā ir sociālā krīze. Nu, varbūt ombuds eh, attiecībā uz politiku nevar daudz izmainīt, bet vienmēr ir jāatgādina valsts pārvaldes iestādēm, ka it īpaši taupības laikos uh, kad cilvēki izjūta uh, milzīgu spiedienu, stresu, iestādēm ir jābūt īpaši cilvēcīgām, taisnīgām savās attiecībās ar cilvēkiem, un to nevar novērtēt par zemu. Attiecībā ar, ar parlamentu vienmēr esmu piešķīrusi īpašu nozīmību tam, lai attiecības ar parlamentu būtu ļoti efektīvas, sākot jau no savu pilnvaru sākuma termiņa īrijā 2003. gadā cenšos uh, saskaņot savu darbu, savu biroju darbu ar parlamentu interesēm, un jūs esat tie, pie kuriem iedzīvotāji bieži vien griežas pirmkārt, un jums jābūt kā šim ceļam, uz mūsu biroju. Un tieši mēs vēlējāmies īrijas parlamentā lūgumrakstu komiteju izveidot pirms diviem gadiem. Lielā mērā tas balstījās uz šīs komitejas piemēru, un prieks, ka laukums varēja ierasties un konsultēt īrijas parlamentu par to, kā izveidot eh, funkcionējošu un labi strādājošu lūgumrakstu komiteju. Tagad pavisam īsi vēlos uh, ieskicēt to, kā es redzu Eiropas ombudu darbu. Eiropas ombudu mm, darbs šobrīd, manuprāt, ir īpaši attīstības posmā. Nākamais būs trešais ombuds, un līdz ar to tas uh, lielā mērā atspoguļo arī nacionālo tiesību sargu līmeni. Pirmais uh, ombuds strādāja mazākā mērogā, un centās pieradināt pie idejas, ka ir kāds, kas skatās principā pār viņu uh, plecam. Tad, kad tas ir izdarīts, nākamais ombuds jau strādā jaunā līmenī, un tas nozīmē, ka cenšas mainīt varbūt uh, val, publiskās pārvaldes iestāžu domāšanas veidu, tā kā jūs virzaties no procesa, kas balstās uz sūdzībām, uz tādu uh, plašāku transformāciju, daudz plašākā, augstākā līmenī. Un trešais ombuds saskarās jau ar izaicinājumu pacelt to visu augstākā līmenī. Ombuda amats būtu jāpārvērš par vēl svarīgāku spēlētāju procesos Eiropas līmenī. Ne, ne tāpēc, ka būtu jāiegūst lielāka vara sev, bet es uzskatu, ka tas, pēc kā mēs varam spriest par sekmīgu darbu, ir tas, aizejot no darba vai sabiedrība un iestādes ir spējušas transformēties, vai tās ir kļuvušas atvērtākas, uz pakalpojumiem orientētas un godīgākas. Tāpēc, ka pašas to vēlas, nevis tāpēc, ka ir pieņemts e, kāds likums, kāda regula vai, vai tāpēc, ka pamatiesība harta nosaka, ka tas ir jādara. Tāda būtu mani pamatprincipi, ko es vēlētos īstenot. Esmu izmeklējis arī vairākas ļoti nopietnas gadījumus saistībā ar vidi, ar veselības aprūpu, ar caurskatāmību, interešu konfliktiem un citām jomām. Tomēr lielā mērā darbs ir, nu, varētu teikt, pat neredzams. Un da daudz cilvēku varbūt pat Eiropā neapzinās šādu amatu. Jā, protams, tā ir problēma, ar kur saskatās katrs deputāts un Arī jums, protams, ir jāpiepūlas, lai ieinteresētu savus vēlētājus jūsu darbā. Es uzskatu, ka ir svarīgi demonstrēt caur plašsaziņas līdzekļiem eh, to, ko ombuds tieši dara Nevis par kaut ko abstraktu runājot, bet par konkrētiem piemēriem, kas ir izdarīts. Lai cilvēks varētu paskarīt un teikt, ā, redz, tas ir interesanti, redz, ko viņi dara. Un eh, šādi pasniedzot informāciju, mēs varam arī piesaistīt tos jautājumus, kas eh, ir interesanti pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam. Protams, ka sociālajiem mēdījiem tiem arī ir sava loma vai tas ir eh, Twitter, Facebook vai, vai kas cits, lai kur arī šī saruna notiktu, ombudam būtu iespēja piedalīties šais procesos. Un noslēgumā pavisam īsi, es uzskatu, ka daudz kas ir darāms arī biroja procesa uzlabošanā. Es eh, pārzinu šos procesus. Daži no tiem ir apgrūtinoši un novecojuši. Es eh, nest, nestāstu neko, ko es būtu izdomājusi. Es domāju, ka pašreizie darbinieki to arī atzīs. Ir daudz, kas darāms, lai pātrinātu procesu un ieviestu elektronisku lietvedību. Un tas varētu arī ļaut daudz saulēcīgāk izskatīt sūdzības. Visas pārējās idejas ir manā manifestā iekļauts, un uh, labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Now, Mr. Jār. Jāra kungs, jūs esat pirmais jautājumu uzdevējs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Orēlī kundze, paldies par jūsu izklāstu. Domāju, ir ļoti labi, ka mēs varējām organizēt jūsu uzklausīšanu lūgumrakstu komitejā un uzklausot visus kandidātus. Eh, es teicu, neatkarīgi no ombuda dzimuma, eh, īstenībā mēs eh, atrodamies tātad gan lūgumrakstu komiteja, gan ombuds atrodas vienā barikāšu pusē. Mēs izskatām pilsoņu sūdzības un es gribētu teikt, ka lūgumrakstu komiteja ir viszemāk novērtētā tas gan nenozīmē, ka mēs darītu mazāk svarīgu darbu nekā citas komitejas. Tad, kad pilsoņi pie mums vēršas, tad mēs eh, viņiem sniedzam palīdzību, vai viņi arī šo palīdzību nav saņēmuši no citām iestādēm vai struktūrām. Un domāju, ka mūsu komiteja kļūst vēl eh, svarīgāka. Gribēju pavaicāt, kādu jūs iedomājaties jūsu iespējamo sadarbību ar lūgumrakstu komiteju? Runājot par ombudu neatkarību, par to ir lausts daudz šķēpu un visiem kandidātiem tika uzdot šis jautājums, kas tad īsti ir neatkarība, kā mēs traktējam šo jēdzienu. Gribēju pavaicāt, kā tiek eh, ievērēts tiesība sargs jūsu valstī un kā tur tiek definēta šī samatpersonas neatkarība. Vai neatkarī, ar neatkarības definīciju vien ir gana izlasot attiecīgos dokumentus, kur ir amata apraksts. Un gribēju pavaicāt vēl sekojošo, ja jūs tiksiet ievēlēt par ombudu, kas ir trīs būtiskākās problēmas vai trīs galvenie uzdevumi, ko jūs iekļausiet nekavēties savu darba, savā darba kārtībā. Un visu beidzot, cilvēktiesību harta. Jā, varētu teikt, ir gan labās, gan sliktās ziņas Mēs esam saņēmuši ļoti daudzas sūdzības no pilsoņiem, jo viņi uzskata, ka harta ir pārkāpta, un mēs esam arī konstatējuši, hartu ir iespējams uh, pielietot, ja dalību valstī ir uh, konstatēts kādas uh, konkrētas problēmas. Mums ar to vien nav gana, tādēļ es vēlējos pavaicāt, kā jūs uh, varētu atrisināt šo juristiskās dabas problēmu. Paldies! Ε, ο κύριος Μποστινάρου παρακαλώ. Μποστινάρου, κόγκς, λούτ. Very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kandidātas kundze. Pirmais jautājums. Jūs eh, nedaudz uh, izteicāties par sociālajiem medijiem. Es domāju, jā, šis ir ļoti būtisks aspekts. Gribēju vaicāt, ja jūs iecels par ombudu, ko jūs darīsiet uh, ja būs. The, the ombudsman does. Ja, kā, kā jūs eh, reaģēsiet, eh, ja būs kāda līdzīga situācija kā tagad ar prizmu uzņēmumu datu apkopošanu un pilsoņu izspiegošanu? Un otrkārt, kā jūs vērtējat eh, Diemandorusu pašreizējā ombudu rīcību tā sauktajā dalīgeitas afērā? Džons Dallīs, kādreizējais veselības komisārs eh, Bostināru kungs skaidro savam blakus sēdētājam. Dalī Geita, jā, tā to sauc mēdījos. Treškārt, kā varētu uzlabot eh, tādu labāku institucionālo sinerģiju, kopsakarību ar eh, Eiropas ombudu un tiesību sārgu struktūram dalību valstīs. Uh, Jo, protams, pastāv daudz dažādu atšķirību, ņemot vērā gan institucionālo arhitektūru, gan pilnvaras. Ko jūs darīsiet, ja, piemēram, uz jūsu biroju tiks atsūtīta sūdzība, zinot to, ka arī dalību valstīs strādā tātad jūsu partneri, tiesības sargi? Paldies! Paldies! Baustināru kungam, kurš vēl vēlas runāt? Aukens kundze. Harkins substitute. Oh, it, it's you. Sorry. Harkins kundze. All right. Madam Harkin is always. Jā, nu, Harkins kundze, mēs ar te vienmēr gribētu redzēt. Uh, Sveicināti! Es gribēju sirsnīgi sveikt eh, kandidāti un vēlēšu jums uzdot vairākus jautājumus. Divi ir tiešā veidā saistīti ar jūsu prezentāciju, un viens ir saistīts ar rakstisko atbildi, ko esat atsūtījusi uz deputāti jautājumiem. Jūs runājat par demokrātisko leģitimitāti, par to, ka vajadzētu atjaunot uh, Eiropas pilsoņu acīs uh, zudušo uzticību pret institūcijām. Protams, tās ir tāds visai varants uh, cēls darbs, kādus praktiskos soļus jūs varētu spērt, lai kaut ko darīt lietas labā. Otrakārt. Jūs jau teicāt, ka uh, esat gatavi sadarboties ar Lūgumrakstu komiteju. Uh, gribu pavaicāt, kāda ir jūsu saistība ar Lūgumrakstu komiteju īrijā. Es zinu, ka šī struktūra vēl nav pilnībā izveidot, bet uh, varbūt, ka jums arī jau ir izveidojušies kontakti. Un trešais jautājums, jūs runājāt par. Uh, 1049 direktīvas īstenošanu un teicāt, ka tā ir jādefinē saskaņā ar Lisabonas līgumu. Vai jūs varētu ilustrēt vēl vairāk? Paldies. Paldies. Un tagad Aukens kundze. Paldies, paldies, ka apciemojāt mūs. Paldies par prezentāciju. Es uzreiz Uh, uzdošu dažus praktiskus jautājumus par ombudu profesiju. Man nevajag, protams, apšaubīt jūsu kvalifikāciju un profesionalitāti, bet jūs sastopaties ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Jums ir uh, jācīkstās ar komisiju, un es saprotu, ka tas ir smagāks darbs nekā tikai visu šo administratīvo gaiteņu šķēršošanu. Uh, Tā tad uh, ir pastāv bāžas, ka varētu tikt ietekmēt caurskatāmība, atklātība, un, protams, uh, jebkurā kultūrā ir iespējams pieļaut kļūdas, uh, kļūdīties ir tikai cilvēciski, bet iedomājieties, ja mēs šo regulu 1049 patiešām tā teikt lisabozinēsim, uh, Ko tas no, nozīmēs? Mēs nerunājam šeit par tādām ļoti stingrām normām, bet ir jāsaprot, kādas ir institūcijās pastāvošās sistēmas. Un es domāju, ka eh, strādājot ombudu amatā, jums, protams, eh, nāksies Eh, arī eh, sastapties ar daudziem eh, šķēršļiem. Jūs minējat Orhūsas konvenciju, Orhūsa ir pilsēta Dānijā. Es to izrunāju kā Orhūsa, jo pati esmu dāniete. Un īstenībā jāņem vērā, ka šī konvencija īsti negū panākums. Mēs gribējām, lai pilsoņiem arī būtu kaut kāda teikšana ekoloģijā. Uh, un uh, lai viņi varētu darboties nevalstiskās organizācijās, un viņi ir pelnījuši uh, augstāku caurskatāmības līmeni nekā to, kas ir minēts uh, regulā 1049. Vai uh, jums ir kādi priekšstati, kā jūs to varētu izdarīt, vai jūs Orhūsas konvenciju varējāt īstenot un uh, pieņemt īrijā? Un es saprotu, ka komisija labi apzinās, ka caurskatāmība kalpošana pilsoņiem ir ļoti svarīga principa, un jūs to pati arī apzināties, bet jums ir jāapzinās, ka jums būs arī kaut kādā veidā jāizvarās no interešu konflikta un būs jābūt pilnīgi neatkarīgai. Jums par to būs jāatskaitās. Kā jūs esat paredzējis tikt ar to galā? Uh, Vai jūs varat mums uh, apgalvot, ka jūs neatkarību uh, uztversiet pareizi gan pēc burta, gan pēc gara, gan arī ar visiem spēkiem centīsieties izvairīties no interešu konflikta? Protams, ja uh, kādā lietā ir iejaukta nauda, tad ir grūti ievērot pilnīgu neatkarību. Tātad uh, bieži vien neatkarība pārvēršas atkarībā. Ευχαριστούμε, κυρία Άουκεν. Ε... Paldies, Aukens kundzei. Šūcas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Čičester kungs. Es izteikšos lakoniski, nu, lai Kašmena kungs ir priecīgs. Aurēlī kundze, sveicināt. Man ir prieks jūs atkal redzēt mūsu komitejā. Vai pašā sākumā drīkstu jums. Uh, pavaicāt, kāda ir jūsu pieredze risinot dažādas problēmas, ar kurām cilvēks sastopas, un vai jūsuprāt politiķiem un ierēdņiem, tātad kura no šīm kategorijām, vai, vai deputāti, vai ierēdņi, tātad varētu būt uh, lielāks atbalsts jūsu ikdienas darbā. Un ja jums nešķiet, ka viņi vispār varētu jums palīdzēt, tad pasakiet, kādēļ. Uh, Un vai jūs varētu nedaudz uh, pastāstīt, uh, ko jūs darīsiet kā pirmā sieviete uh, ombuda amatā, ja jūs tiksiet ievēlēta? Varbūt, ka jūs varētu nedaudz uh, pakavēties pārdomās par to, kāda varētu būt šī pievienotā vērtība, ja sieviete uh, iegūs šo amatu, ņemot, protams, vērā arī visas pārējās kvalifikācijas. Un gribēju pavaicāt, ko jūs uzskatāt par tādu jūsu uh, iemīļotāko vai iecienītāko uh, sasniegumu, nevis pašu labāko lietu vai krestomātisko lietu, bet tieši to, kas jūsu sirdī ir vistuvākā. Paldies, un tagad došu vārdu Rēlī kundzei. Vai jūs vēl vēlēties kaut ko pieminēt? Tātad tagad ir pirmā atbilžu jautājuma kārta, un pēc tam būs nākamā. Lūdzu, jūs varat sākt. Thank you. Paldies. Liels paldies eh, visiem, kas uzdeva jautājumus. Jāra kungs, ja mēs runājam eh, par sadarbību ar lūgumrakstu komiteju, es, protams, uzsvēru, cik svarīgi man šķiet šī saikne starp ombuda biroju un eh, lūgumrakstu komiteju, jo mēs esam tās struktūras, kas izskata uh, pilsoņu sūdzības, tātad eh, kā Eiropas Savienības eh, likumi tiek īstenot, transponēt dalību valstīs vai eh, nepietiekam tiek īstenoti un kādas ir pilsoņu sūdzības. Protams, ombuds uh, vēršas pret sliktu pārvaldi, norāda uz institūciju pielāgotajām kļūdām. Es saprotu, ka abām struktūrām ir daudz kā kopīga, un jūs esat jau izveidojuši tādas uh, ciešas saiknes, ir arī saprašanās memorāns parakstīts. Un pēdējo gadu laikā nesmu dzirdējusi, ka te būtu kaut kādi konflikti starp ombuda biroju un uh, lūgumrakstu komiteju. Uh, Un abām institūcijām, protams, vajadzētu strādāt roku rokā un nākt talkā vienai otrai, ņemot vērā paraugu prakses izmantošanu. Un, protams, uh, sūdzību izskatīšana prasa laiku, un uh, administrācijai, komisijai ir nepieciešams laiks, un, protams, ombuds eh, arī nav brīvs no šādām problēmām. Protams, ka mums vajadzētu varbūt nedaudz pārskatīt līdzšinējo darbības veidu, varbūt, ka uh, lūgumrakstu komiteja ar ombudu varētu sadarboties vēl labāk, mums vajadzētu varbūt ietvest tādu jaunu dzīvību šajās attiecībās un arī mēģināt izmantot pēc iespējas vairāk paraugu praksi, lai pilsoņu uh, sūdzības varētu izskatīt pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Tālāk runājot par neatkarību, es, protams, saprotu, ka šis jautājums ir izskatīts arī pēdējā iepriekšējās kampaņas laikā, nu, un es saprotu, ka parlamentam te būs jāsaka pēdējais vārds. Mani ievēlēja amatā īrijas parlamenta locekļi un uh, opozīcijas partijas, konsultējoties ar valdību, uh, pieņēma manu kandidatūru un visi īrijas parlamenta locekļi atbalstīja manu kandidatūru un man amatā iecēla īrijas prezidents. Tas pats notika arī 2009. gadā, kad man ievēlēja uz otro termiņu. Nu, kādēļ tas ir tik svarīgi? Uh, es gribu teikt, ka katram cilvēkam ir savi uzskati uzskati, un tas jau nav labi vai slikti, un neskatoties uz eh, savu pagātnes pieredzi, es uh, strādāšu arī, ja man ievēlēs par Eiropas ombudu, es eh, strādāšu pēc labākās sirdsapziņas un centīšos būt neatkarīga. Bet jāsaka, ka Tas ir līdzīgi kā ar skaistumu. Skaistums ir gaumas lieta, kas vienam skaists, otram neglīts, un eh, ko mēs uzskatām, eh, tātad, kas īsti ir neatkarīgs, un var runāt par interešu konfliktu, un kādreiz cilvēks pats sev var atzīties, jā, šīs ir interešu konflikta gadījums, un man varbūt ir eh, no tā visa jādistancējas, bet varbūt jums vajadzētu arī kādreiz palūgt viedokli no malas, pavaicāt citām personām, vai viņiem šķiet, ka jūs esat nokļūs interešu interešu konfliktā. Es domāju, ka tas ir tik grūts darbs, tas ir patiešām. Uh, smags darbs, mums ir jāizskat pilsoņu sūdzības, un, protams, neatkarība ir uh, viens no galvenajiem baušļiem. Ja man būs tas gods tapt par Eiropas ombudu, tad uh, galvenās jomas, kurām ķeršos klāt, būtu tā tad uh, ietekme un uh, tas, lai ombuds uh, tā tad ar savu darbu kaut ko panāktu un lai uh, šis darbs būtu arī redzams un taustāms. Un mēs negribam tikai, lai mūsu labie darbi būtu labi atspoguļot plašsaziņas līdzi, līdzekļos vai kur citur. Nē, bet uh, galvenais ir panākt to, lai pēc trim vai pieciem darba gadiem mēs varētu patiešām lepoties ar padarīto, teikt, ka administrācija ir kļuvusi labāka, ka birojas ir labāk, ticis galā ar savu darbu, proti iz, izskatīs uh, pilsoņu sūdzības uh, un uzlabojas viņu dzīvi. Protams, ir iespējams pieņemt darbā visizcilākos prātus un izveidot ļoti izcilu struktūru, bet bez pilsoņiem jau mēs nekas nebūtu. Mums ir jābūt, eh, mūsu darbam ir jābūt redzamam. Es esmu tikusies arī ar īrijas pilsoņiem un vaicājis, cik daudz viņi zina par ombuda bīroju. Nu, diemžēl tas nav pārāk populārs, bet, protams, Eh, cilvēkiem dažreiz viņi uzzina par šādas struktūras eh, esamību, eksistenci, kad eh, patiešām tā teikt kurpes bieži, kad viņi ir paši spiesti tajā griezties. Bet, protams, ir jāstāsta par to, ka šāda struktūra pastāv un nevajag runāt kaut kādā abstraktā valodā, pieminot visu žargonu, regulas, hārtu, direktīvas, bet cilvēki ikdienā jau tādā valodā nesazinās. Jūs varat runāt ar viņiem kontaktā konkrētu tādu skaidru valodu, ko reāli ombuds var paveikt. Es eh, stāstīju pilsoņiem par izmeklēšanu, kas tika veikta uh, Eiropas um, zāļu aģentūrā un Eiropas zāļu aģentūra pēc šīs izmeklēšanas apņēmās uh, publicēt klīnisko izmeklējumu rezultātus, tātad izmeklējumu, kas tika veikta ar vakcīnām un zālēm, un tas notika pēc ombuda lūguma. Uh, Tas ir konkrēts piemērs, un tāpat bija arī tiesas prāva, ņemot vērā tieši ombuda aktivitāti, un domāju, tas ir ļoti ilustratīvs piemērs, tas cilvēkiem ļauj apzināties, kā ombuds viņiem ikdienā var palīdzēt. Tādēļ, protams, par šo, šis darbs un struktūra kā tāda ir jāpopularizē. Runājot par eh, pamatiesību hartu, es ļoti labi atzinos, ka ombudām ar to ir jāstrādā ļoti bieži, ņemot vērā tos gadījumus, kas ir jāizskata. Piemēram, ombuds izskatīja kādu gadījumu sakarā ar agrīno brīdināšanas sistēmu, kurā tika norādīts, ka, piemēram, uzņēmums varētu iekļaut melnējā sarakstā, tiem var, ar tiem varētu nenoslēgt uh, Eiropas Savienības līgumus, ja tiks pārkāptas konkrētas normas. Un mēs tātad tika izveidots melnais saraksts saskaņā ar pamatiesību hartu. Pamatiesību harta netiek izmantota tad, ja uh, tiek izskatīti gadījumi saskaņā tikai un vienīgi ar nacionālā uh, likumdošanu, bet ja ir um, fiksēta startautiska pārkāpuma, tad tā jau ir liela atšķirība un institūcijām, kā arī komisijai, vajadzētu izmantot uh, Eh, pamatiesību hartu un iedzīvinātu to uh, savā uh, ikdienas darbībā. Bostrināru kungs, runājot par prizmu gadījumu, šis noteikti ir uh, gadījums, uh, kas uh, sacēla uh, Mm, lielu ažiotāžu gan Eiropā, gan ASV, un, protams, eh, tie ir tādi ļoti svarīgi fundamentāli jautājumi. Google ir ļoti liels uzņēmums, un viņi var pateikt, ka viņi tikai eh, seko konkrētām norādēm, ka, piemēram, ASV tiesības sargājušās iestādes viņiem ir likušas eh, paziņot kaut kādus pilsoņu datus. No vienas puses tas ir, protams, it kā. Uh, likumīgi, bet no otras puses tur ir iejaukts arī komerciālās intereses. Tādēļ ir jāsaprot, pie kā griezties šādos gadījumos, piemēram, pie datu aizsardzības uzrauga Eiropā vai ASV. Bet viens no svarīgākajiem jautājumiem ir tas, kā šeit nodalīt komerciālās intereses un sabiedrības intereses. Uh, Mēs ar jums uh, un arī Eiropas Savienībā kopumā esam uh, varbūt atšķirīgās domās par to, kas ir sabiedrības interesēs eh, nekā ASV, un tas arī ir skaidri un gaiši jāpasaka. Un ko tad var darīt ombuds, ja ir pārkāptas pamatiesības eh, saskaņā ar hārtu, piemēram, ņemot vērā privāto datu aizsardzību, tad ombuds noteikti var kļūt aktīvs. Bet domāju, ka tas drīzāk tiks izskatīts saskaņā ar datu aizsardzības likumdošanu. Par Delegate. Jā, Kopš um, pieteicos uz ombudu amatu, esmu ļoti daudz dzirdējis par šo gadījumu. Jā, nu te viss ir sajaukts vienā katlā konfliktu, interešu konflikts, uh, caurskatāmība un tā tālāk. Un ombuds uh, ļoti daudz runāja par caurskatāmību, par dažādiem dokumentiem, par ierakstiem, un, protams, tas ir arī nozīmīgi un Eh, šis process, protams, vēl turpinās. Tālāk jūs prasījāt eh, par eh, tām struktūrām, ko izveidoja ombuds, tātad Sördemans bija pirmais ombuds, nākamais bija Diemam Doris, viņš turpināja šo darbu, un tagad mēs apzināmies, ka daudz proaktīvāk un tiešāk ir jāizmanto visas šīs struktūras, ņemot vērā arī uh, to, kā ir mainījusies ES gadu gaitā, jo 90. gados um, tā bija daudz savādāka Eiropas Savienība nekā tagad. Diamondoros kungs bija ļoti uzmanīgs. Viņš mēģināja neiejaukties dalību valstu tiesību sargu darbā, un, protams, tas ir tikai normāli. Uh, Es esmu Eiropas Savienības pilsone un es redzu, ka komisijai un citām institūcijām ir aizvien lielāka ietekme uz mūsu dzīvi, un daudzi pilsoņi ir visai pārsteigti, cevišķi pēdējo gadu laikā viņi ir uh, spēcīgi uz savu sādas izjutuši to, ko nozīmē institūcija loma. Uh, kaut vai piekopjot šo taupības politiku. Tādēļ ir arī tādas ētiskas un arī institucionāls saistības um, vairāk sazināties ar dalību valstu tiesību sargiem, uh, jo, piemēram, uh, arī Eiropas Savienības ombuds var norādīt dalību valstu ombudiem um, uz uh, pieļautajām kļūmēm un arī uh, labāk sadarboties, lai uh, risinātu strīdus um, agrāk. Tālāk par demokrātisko leģitimitāti, jā, tas ļoti skaisti skan, un mums ir uh, jāpiepilda šie vārdi ar jēdzienu. Uh, un uh, ombuda struktūra nav milzīga. Ja es domāju par to, kas notiek īrijā, ko tad īrijā nozīmē uh, šī struktūra, šis amats, īri, īrijas pilsoņi bija visai labvēlīgi noskaņoti pret ES ka daudzas valstis pirms tās iestājās Eiropas Savienībā ļoti daudzus gadus Eiropas Savienību uzskatīja par tādu uh, elku uh, un Eiropas Savienība uzlaboja cilvēku dzīvi, dzīves apstākļus, bet uh, tagad piedzīvojam recesiju, ekonomisko krīzi un, protams, cilvēki sāk novērsties no Eiropas Savienības. Nu, kādas ir redzamākās politikas izpausmes? Trojkas piekoptā politika un, protams, uh, cilvēkiem tiek samazināts algas, tiek samazināti pabalsti un, protams, tā ir gan ekonomiska, gan politiska spēle. Ja mēs runājam par Eiropas ombuda demokrātisko leģitimitātu, un to es arī sāku sazinoties ar iestādēm dalībvalstīs, tā tad pat ja tiek um, samazināts budžets, ja tiek samazināts cilvēku algas, bet nekad nedrīkst pieļaut to, ka tiek uh, iedragāta cilvēka cieņa. Pret katru cilvēku ir jātiecas godīgi, pilnīgi nevienu nešķirojot pieejot, un jums ir eh, jārīkojas pēc labākās sirdsapziņas gan ikdienā, gan arī savā darbā. Jūs nedrīkstat slēpties, jums jābūt caurskatāmam. Neviens uh, politiķis negrib uh, saviem pilsoņiem apzināti uh, nodarīt ļaunu, viņi nekad to nedarīs no brīvu prāta, un es domāju, ka institūcijām ir jābūt ļoti cieņpilnām pret cilvēkiem, it sevišķi krīzes laikos, un ja mēs arī runājam par Eiropas institūciju leģitimitātes saglabāšanu pilsoņu acīs. Ja mēs runājam par uh, saiknēm ar uh, lūgumrakstu komiteju, pateicoties uh, Mm, jūsu kolēģiem mēs esam uzzinājuši, kas šeit īsti notiek. Tad, kad uh, es piedalījos pēdējā vēlēšana kampaņā, es teicu, ka ombudam, uh, protams, ir jābūt arī tādai šūniņai, sadarbības partnerim Eiropas parlamentā, kurai atskaitīties, bet jāsaka, ka ir jāuzklaus arī pilsoņi. Ir jābūt tādai gluži vai sa, trīsvienībai un Es, protams, uzskatu, ka mēs varam sadarboties vēl labāk, un es varu sadarboties arī ar vietēju ombudu. Ja es runāju par 1049 Lisabonizāciju, es eh, zinu, ka eh, šis jautājums ir apskatīts jau kādu brīdi, vai ir nepieciešami grozījumi, vai ir eh, nepieciešami grozījumi runājot arī par caurskatāmību. Uh, Bet kam tad īsti ir jānotiek? Institūcijām ir jādarbojas saskaņā ar līgumiem un hartu, bet joprojām ir plājas starp uh, stratēģiju, piemēram, uh, līgumā rakstīts institūcijām jābūt caurskatāmākām. Un starp šo reālo darba kultūru institūciju iekšienē Jo jāsaka, ka uh, reālā kultūra, reālā darba kultūra īsti nu, nedarbojas pilnīgi sinhroni ar uh, stratēģiju, kas ir atrunāta līgumos. Bet ir jāparūpējas, lai šī atklātības un caurskatāmības kultūra kļūtu par ikdienu Eiropas institūcijās. Un to arī atrun, tas ir atrunāts gan pamatiesību hartā, gan Lisabons līgumā. Uh, Aukens kundze, paldies par jūsu uzdotiem jautājumiem. Jūs teicāt par to, kāda kultūra ir piekopta komisijā un šķiet, ka ar komisiju ir bieži vien grūtāk sazināties nekā ar īrijas iestādēm. Uh, ko man nācās darīt, eh, darbojoties kā īrijas tiesības sargam. Protams, komisijai ir milzīga vara, iespējīgs mandāts, un jau gadu desmitos tur ir eh, iestrādājusies īpaša darba kultūra, bet galu galā tā ir institūcija, uh, kura darbojas tāpat kā jebkura cita institūcija un struktūra. Un ombudam vajadzētu mēģināt kopīgi ar Lūgunos komiteju un parlamentu mēģināt uh, mainīt šo kultūru. Un, protams, mūs, mums Eiropas ombudiem nav uh, tik liels sabiedriskais atbalsts kā uh, dalībvalstu tiesību sargiem. Protams, es varu uh, runāt par to, es varu izteikties plašaziņas līdzekļos, kaut kas notiek un uh, tiek prasīts, lai institūcijas mainītu savu darbības veidu, bet uh, ja jūs esat visu priekšā, tad varbūt jūs pat ir daudz grūtāk ieraudzīt. Uh, Un e, varbūt dalībvalsts līmenī šāda kaunināšana par nepadarīto vai par pārkāpumiem bieži vien ir efektīvāka. Un uh, Eiropas ombuda sadarbībai ar komisiju ir jānorisinās pēc iespējas augstākā līmenī. Manuprāt, ka ombudam ir jāsazinās ar pašiem atbildīgākajiem komisijas ierēģiem, ar eliti, lai viņš savas pilnvaras varētu ievērot par visiem 100% un lai viņu nevarētu arī, lai viņa prasības nevarētu noraidīt. Un es lūdzu, lai lūguma rakstu komiteja publicē arī tās lietas, ko ombuds ir izskatījis savā pilnvaru laikā, lai cilvēki redz konkrēts piemērs. Protams, šeit pastāv arī zināms risks. Jūs nevēlaties, uh, lai tiktu izdarīt secinājumi par kādu konkrētu gadījumu, lai jūs pārāk ātri tos izdarītu, bet domāju, ja šādi konkrēti piemēri tiktu publiskot un sabiedrība ar tiem varētu iepazīties, tas nāktu par labu. Komisijā un institūcijās arī ir uz, izveidojušies konkrēti uzskati par to, kā šīs iestādes darbojas, kāda kultūra tajās tiek piekopta un uh, varbūt uh, Eiropas Savienības institūcijās nevienmēr uh, tas var kalpot par paraugu, ņemot vērā caurskatāmību un atklātību un kalpošanu sabiedrības interesēm, bet es gribu teikt, ka ombuds jau nevar kaut ko izdarīt eh, viens dienas laikā, man nav burju nūjiņas. Uh, jūs varat izskatīt sūdzības ļoti, ļoti augstā līmenī un palīdzēt pilsoņiem, un tā jau jūs pierādīsiet sava darba efektivitāti. Un ja institūcijas nebūs pilnīgi vaiprātīgas, tās noteikti ņems vērā arī jūsu kritiku, un, protams, jūs varat sazināties ar komitejām, jūs varat uh, Eh, sazināties ar plašsaziņas līdzekļiem, un jums ir jāizcīna šī cīņa vairākās frontās un, eh, frontēs, un, protams, eh, tāds prātīgs, loģiski domājuši ombuds izmantos visus instrumentus, kas ir viņa rīcībā, lai vērstu lietas uz citu pusi, uz labo pusi. Uh, Eh, Diamanduras kungs strādāja pie konkrēta gadījuma par agrīno brīdināšanas sistēmu, par to, ka dažiem uzņēmumiem, eh, daži uzņēmumi netika informēti, ka tie ir ievietot šajā melnajā sarakstā, bet viņš atsaucās uz pamatiesību hartu un tur ir minētas tiesības būt uzklausītam. Es nedomāju, ka vienmēr vajag izmantot eh, pamatiesību hartu, lai pateiktu kādam, eh, ka viņš ir eh, ievietots, ka viņa uzņēmums ir ielikts melnajā sarakstā. Bet tas ir vienkārši jādara, tāpēc, ka tas ir pareizi. Jūs, protams, varat kaut ko mainīt uz labo pusi, bet pie tā vēl ir jāstrādā. Ja mēs runājam par interešu konfliktu, es zinu, es jau teicu strādāju standartizācijas komisijā, mēs šos jautājumus izskatījām un tas arī ir sabiedrības interesēs kā distancēties no interesēm, uh, lai jums nevarētu kāds pārmest interešu konfliktu. Un tas ir viens no jautājumiem, pie kur mēs strādājam. Protams, ir jābūt ētikas kodeksam, ir jābūt konkrētiem principiem, kas jāievēro, un tas viss ir jāievēro katru dienu no jauna. Un, protams, tāpat kā neatkarības princips, tas var būt kaut kas ļoti subjektīvs, tas ir ļoti svarīgi. Uh, the... Es zinu, ka pašlaik Eiropas ombuda. Uh, ombuds un birojas strādā ļoti šo sarežģīto lietu, bet tiek veikta tāda sistēma izmeklēšana saistībā ar to, kā komisija ir risinājusi interešu konflikta gadījumus, kuri ir norisinājušies jau iepriekš, uh, līdz konkrētiem gadiem, trīs gadus pirms šī konkrētā gadījuma. Un tā ir ļoti svarīga izmeklēšana, jo tas varētu kļūt par tādu standartu uh, precedentu, cilvēki nākotnē varēs to uh, izmantot kā piemēru un saprast, kā tas notiek Čečestera kungs, paldies! Politiķi ir uh, ierēģi, tas atkarīgs no jautājuma. Dažkārt atradīsiet, ka politiķi ir ārkārtīgi izpalīdzīgi, ja jautājums viņus uzņēma, vai ja tas ir kaut kas, ko viņi var izmantot paši savās partijās, vai tas arī ja jautājums ir daļa no viņu politikas programmas. Viņi to var izmantot, lai vērstos pie kāda cita, ja runājam par administratoriem. Ir tāpat dažkārt uh, viņi var būt ļoti pieklājīgi un teikt, ka viņi nevar to rīkoties. Tas, bet, ja tas ir kāds ārkārtīgi svarīgs politikas jautājums, tad administratori atklāt, varbūt pretim nākošāk vai mazāk pretim nākoši. Nevaram tā skaidri nošķirt vienu grupu no otras, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā jautājuma. Jā, esmu sieviete. Un, un būšu uh, ombuds. Um, sievietes vai vīrieši mēs varētu pavadīt mēnešus apspriežot um, dažādus labus vai sliktākus argumentus. Katrai personībai ir savas raksturīgās iezīmes, ko viņi var ieguldīt. Protams, vīriešiem ir brīnišķīgas iespējas, uh, īpašības, ko viņi var uh, izmantot arī sievietes. Sievietēm ir labas īpašības, bet nu, šajā diskusijā neieda, neiedzināšos. Par sasniegumiem. Pirms desmit gadiem bija kāds gadījums, kad bija ārkārtīgi uh, svarīgs gadījums. Tas bija tāds otrais gadījums visā biroja vēsturē, kad ombudam vajadzēja vērsties pie parlamenta, pie komitejas, un kad jūs tā darāt, tad jūs zināt, ka jūs izmantojat savu atomieroci, un ja tas nedarbojas, tad nekas nedarbosies. Uh, bija kāds konkrēts gadījums, ja tie, kuri strādā ar detaļām, jūs negarlaikošu, bet bija iesaistīts tāds partijas politisks uh, elements, visu laiku bija politicēta. Kad devos pie parlamenta ar lietu, valdība atteicās atļaut komitējai rīkoties ar šo jautājumu. Tas norisinājās 2009. gadā, bijām ekonomiskās krīzes vidū, nepārāk daudz cilvēku bija koncentrējuši šo jautājumu. Es zināju, ka šis gadījums bija tāds ļoti, uh, tas kaitēja visai, visai iestādēji, jo tas mazināja parlamenta lomu visā ombudu parlamenta valdības sadarbības ķēdē. Tika mazināta viņu, mazināts viņu tiesības gūt informācijas. Atgriezos savā birojā un stāstu darbiniekiem, ka mums ir šī lieta jābūt, mums jāinformē cilvēki, kādēļ lieta ir svarīga. Es sagatavoju runu, kurā es biju ļoti kritiska pret valdību, pret veidu, kā viņi bija rīkojušies Mēs eh, runājam par parlamenta konstitucionālo statusu, par pareizo balansu starp parlamentu un izpildvaru un tā tālāk. Es biju ļoti uztraukusies par šīs runas um, eh, teikšanu. Es atceros, ka viens no ierēģiem ieradās mani, pie manis iepriekšējā vakarā un teica, Emīlē, jūs zināt, ka jūs varat saņemt uh, lūgumu atkāpties, ja jūs uh, teiksiet šo runu, un es, tas mani uztrauca. Es ļoti agri piecēlos nākamajā rītā, bet es arī apzinājos, ka nav jau nekādas jēgas būt par ombudu, ja neesat gatavs spērt šo papildu tālāko soli. Es piecēlos, es izteicu runu uh, valdība, uh, nožēloju savu soli un komiteju uzklausīju konkrēto gadījumu. Bet līdz ar to tas um, izraisa šo diskusiju par parlamenta lomu, par parlamenta komiteju lomu, par Uh, izpildu varas svaru vai šo līdzsvaru trūkumu starp parlamentu un izpildu varu, un tas arī izraisīja tālākas diskusijas vispārējā vēlēšana laikā 2011. gadā, un līdz ar to mums uh, radās petīcija komitīja, bija tik veiktas būtiskas uh, reformas, un uh, varu teikt, ka es pati un arī mans uh, birojas spēlēja nozīmīgu lomu, un ar to es arī ārkārtīgi lapojos. Paldies! Paldies, Railais kundze! Jūs minējāt dažus šos ārkārtīgi interesantos gadījumus. Mums ir atlikušas desmit minūtes, lai uzklausītu vēl trīs jautājumus, jo vēlamies arī sniegt Railais kundze iespēju atdoties Kašmar kung, Kašman kungs. Es apzinos, ka laika nav daudz. Uh, Eh, Rēlīs kundze, jūs atbildējāt jau uz visiem jautājumiem, kuri man bija radušies. Es jūs vēlos apsveikt jūs. Es uzskatu, ka jūs sniedzāt lielisku prezentāciju un veids, kādā jūs atbildējāt uz jautājumiem, šī jūsu atbilžu dziļums mani pārliecina, ka jūs esat tiešām pareizā kandidāte šai pozīcijai. Un uz tādas personīgas nots var piebilst visi, kuri nevar sardzēt, kas ir īstais cilvēks šim amatam ir goži vienkārši traks. Paldies. Paldies priekšsādātā. Es nedomāju, ka jūs sagaidāt atbildu šo komentāru, tas gan bija īsti jautājums. Nākamais. Bergmana kungs. Liels paldies, nedodoties tik tālu kā Maikls. Uh, viens no maniem kolēģiem no rīta uzdeva jau līdzīgu jautājumu. To neatkārtošu, jo jūs jau ļoti plaši atbildējāt uz jautājumiem par neatkarību bet esmu ieinteresēts uzzināt, kādi ir šie atslēgvārdi, ar kuriem jūs redzat sevi kā Eiropas ombudu. Katreiz, kad man ir darba informācija, tas gan notiek reti, bet notiek. Es devos uz interviju ar šiem galvenajiem atslēgvārdiem, kurus vēlējos nodot, un es vēlētos uzzināt, kādi šie atslēgvārdi no jūsu puses. Un tad vēl, atgriežoties pie neatkarības, esmu jo īpaši priecīgs, ka Jūs esat viena no kandidātēm, jo kā bijusī petīcija, lūgumrakstu komitejas locekli, jūs zināt, ka šīs atbildes, ko deputāti sniedz, vienmēr tiek pakļauts šādām apsūdzībām par uh, neatkarības trūkumu. Tādēļ man ir ļoti, ļoti žēl, ka mums uh, ir uh, deputāti, kas kandidē uz šo pozīciju, jo ja notiks tā, ka viens no mūsu dārgiem kolēģiem, un es ne uz brīdi neapšābu viņu kompetenci, es uzskatu, ka visi trīs ir ļoti kompetenti un lieliski kolēģi, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu pieļaut to, ka uh, birojas tiek apsūdzēts par jebkādu neatkarības uh, trūkumu. Uh, Mums vajadzētu, nevajadzētu pieļaut to, ka jebkurš ja vai kādas valdības varētu apsūdzēt visu biroju gluži vienkārši ombuda CV dēļ. Un, un šis apsaudzības, ka jūs nevarat kļūt par ombudu, vēl joprojām esat deputāts. Un vēl tikai pirms 20 gadiem šī ka tika noteikts, ka ombudam nevajadzētu būt aktīvam politiķim. Mums, es domāju, ka vajadzētu mainīt šo noteikumu. Bet jūs esat šeit un Vernmajers kungs ir šeit. Es ceru, ka rezultāts būs labs. Es ceru, ka varat arī jūs izteikt dažus komentārus par to. Bet no jums vēlētos dzirdēt tādus atslēgvārdus. Paldies. Hafner kungs. Es paldies runāšu vāciski. Bāvi. Liels paldies par brīnišķīgo prezentāciju. Tas man likās ļoti pārliecinoši no jūsu puses. Līdzīgi kā Maiklam Kešmanam, man tas pats liktenis četri jautājumi bija sagatavot, un visi ir atbildēti pirms es paspēju viņus uzdot. Varbūt pavisam īsi jūs varētu vēl pateikt tāds eh, eh, pavisam īsts komentārs arī kā Kešmana kungam. Mans secinājums ir, ka Eiropas ombudam ir jūs pieminētās problēmas tādā valstī kā īrijā, jūs esat redzami, tur ir zinām rezonance, šeit nav šīs telpas. E, protams, tad, kad drosmīgi vēlties risināt šīs problēmas, ir vienmēr kāds, kas to nevēlas. Uh, Ja mēs ne, kļūdamies nelabprāt, un vēl nelabprātāk mēs atzīstam šīs kļūdas, tas nozīmē, ka ir vajadzīgs, vajadzīga ļoti liela neatkarība, spēcīgs mugurkauls, lai varētu panākt to visu. Vai jūs varētu piemēru minēt? Īsu stāstiņu, piemēru, eh, kas to apliecinātu, bet principā tas, ko jūs tikko stāstījāt, jau atbildē arī uz to. Un tad es vēlētos noslēgumā sacīt, ka mums šeit nav runa tikai par to, kuru cilvēku mēs izvēlam, bet kā parlaments skata šo amatu, vai šis parlaments uzskata, ka eh, ombuds ir amats, kuru mēs kādu no savējiem sūtam, jeb paskatāmies visā Eiropā, kas ir vispiemērotākais cilvēks šim amatam, un ja mēs to izdarām vienreiz, ka kāds tiek no šejienes nosūtīts šajā matā, tad galu galā tas kļūs ar laiku par dažādiem darījumu objektu. Jums būs šī iestādes vadītāja amats, jums būs tas un jums būs ombuds. Nu, es to gribēju pateikt jums. Uh, Rēlīs kundze, jums ir piecas minūtes, lai atbildētu pēdējiem jautājumiem. Runātāji runā bez mikrofona. Saistībā ar šiem četriem vārdiem, tie ir vārdi, kurus jau vairāk kārt savā prezentācijā arī atkārtoju, un tie ir arī, no, um, no kuriem bija noguruši mani darbinieki, kad mēs runājam par stratēģiju un mērķiem. Pirmkārt, tā ir uh, redzamība, ietekme, un tādām uh, personīgām īpašībām, tad apņēmība un es ceru, ka arī empātija. Es ceru, ka empātija kopā ar neatkarību būs šī galvenā ombuda īpašība, jo mēs esam tiešām pēdējā iespēja, kur pilsoņi var vērsties un tad nodrošināt savu uzklausīšanu. Tad es ceru, ka spēšu no, nodrošināt nepieciešamo empātiju. Vēl tas ir parlamenta jautājums, tas ir ticis jau apspriest un to arī atstāju parlamenta ziņā kas saistīts. Jūs runājāt par īru ombuda redzamību un salīdzinājāt ar to situāciju, to ar Eiropas ombuda situāciju un arī to, ka ne vienmēr uh, tā Eiropas ombudam ir Eiropas institūcija atbalsts. Ja es pareizi jūs interpretēju, tad jūs uzdevāt jautājumu, kā jūs varat būt drosmīgs un efektīvs ombuds. Uh, bet tajā pašā laikā nedoties tik tālu, ka institūcijas jūs sodītu par šo drosmi. Manuprāt, te ir jārunā par to, kas ir labs ombuds. Es nedomāju, ka te gluži vienkārši var atķeksēt izglītības vai kompetenču uh, kastītes, ja runājam par labu ombudu, tad ir jārunā par ļoti personīgām īpašībām, par apņēmību, empātiju, diplomātiskumu un arī tādu politisko gudrību, zinot, kad, ko, kad un ko izspēlēt. Jūs to varat salīdzināt ar tādu orķestra uh, diriģentu, uh, kurš izvēlās, kurš instruments kurā brīdī, brīdī dominā, bet gala rezultāts cerams būs harmonisks. Uh, Un tie labākie ombudi, ko es zinu, ir tie, kuriem ir bijušas ļoti labas personīgās īpašības, kuri ir mācējuši to labi arī darīt. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, iespējams, ka jums vajadzēs atbildēt uz vēl vienu jautājumu. Mēs neredzējām kolēģi Tārens kundze. Vai jūs varētu uzdot jautājumu ātri, lai arī Rēlīs kundze varētu atbildēt? Paldies, priekšsēdētā, paldies, Varēlīs kundze. Man nav jautājums nāk, nākamajam um, ombudam, bet man jautājums par procedūru, kā lūguma rakstu komitejai nav uh, autoritāts izteikt savas rekomendācijas par šodienas uzklausīšanas, uh, bet tā var informēt uh, Eiropas parlamentu priekšsēdētāju par uh, iznākumu un rezultātu. Ja jūs varētu prie, parlamentu priekšsēdētājiem nodot manu uh, Uh, viedokli, jo mēs nevaram balsot par kandidātiem, kas nāk no politiskajām ģimenēm, mēs balsojam par neatkarīgiem uh, kandidātiem. Un, ja runājam par dzimumu līdztiesību, tad divi kandidāti ir vīrieši, un es balsošu par Ailijas kundzi. Vai jūs vēlaties komentēt, saka priekšsēdētāji? Nē. Um, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Railijas kundzei par lielisku prezentāciju. Un tagad nedaudz nomainīsim ainu. Liels paldies jums! Auken, sorry. ja... <laughs> Aukens kundze, lūdzu, ieņemiet savu vietu. Turpināsim. Nākamā ir Dagmāra Rota Bērens kundze. Un uzklausīsim viņas viedokli par Eiropas ombudu. Thank you, thank you. Paldies, Lās, paldies, priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi. Eiropas parlamenta deputāti. Formālāks sveiciens. Ļoti pateicīga par šo iespēju, ka es varu jūs iepazīstināt ar savām idejām. Es jau pārliecināta, ka jūs esat izlasījuši arī manis rakstiskās atbildes uz jūsu jautājumiem. Papildus tam es gribēju izteikt vēl tālākus komentārus piezīmes par Eiropas ombuda lomu un arī par to, kādēļ es uzskatu, ka esmu piemērota kandidāta šam, šim amatam. Sākumā ir jāuzsver, kā es domāju, ka arī mani citi kolēģi, arī kandidāti, iepriekšējos 18 gados mums ir bijuši divi uh, ombudi, un viņi ir nobruģējuši tādu ceļu, uh, pie kura turpinās strādāt arī visi nākamie ombudi. Uh, un viņa paveiktais darbs ir bijis ārkārtīgi svarīgs gan pagātnē, un arī visi, kuri turpinās viņu uzsākto darbu, tas būs arī šis darbs. Še, šis ir Eiropas pilsoņu gads, bet tajā pašā laikā mēs dzīvojam tādos sarežģītos laikos, kad redzam, ka ļoti daudz balīvalsts cīnās ar finanšu krīzes sekām, kurām ir liela ietekme uz pilsoņu dzīvi. Un saistībā ar to tad Eiropas Savienības popularitāte samazinājās no 60% 2012. gadā līdz, 2000, līdz 45% 2013. gadā. Tas ir tāds ļoti uztraucošs signāls eh, mums visiem, gan Eiropas pilsoņiem, gan arī Eiropas parlamenta deputātiem. Mums visiem, kuri strādā Eiropas institūcijās, ir jāmēģina veicināt Eiropas Savienības popularitāti tajās jomās, uh, kur tas ir, kur tas ir svarīgi un kur mēs varam redzēt tā pieredzēto, pie, pievienoto vērtību. Uh, domāju, daļa no problēmas, kā es to skatu personīgi, ir tāda, ka Eiropas institūcijas un struktūras bieži vien tiek redzēts kā kaut kas ļoti uh, tāls, attālināts no, no cilvēku uh, interesēm. Tajā pašā laikā tas arī pierāda to, ka viss darbs, ko veids Eiropas Savienības institūcijas, bieži vien netiek pietiekami novērtēts un tas nav pietiekami redzams. Un, parāda, ka Eiropas pilsoņi neuzskata, ka Eiropas Savienības institūcijas darbojas viņu labā. Tā tas ir manas pārstāvētajā dalībvalstī vācieši pārliecināti, ka arī daudzās citās valstīs. Šaubos, ka Eiropas Savienībā ir kaut viena dalībvalsts, kur visi pilsoņi saka, Eiropas Savienība tas ir labi un Eiropas institūcijas strādā manā labā. Um, um, bet, jā, pilsoņi uzskata, ka viss, kas notiek Briselē un Strasbūrā ir nepareizi, tad mums ir acīm redzama komunikācijas problēma ar pilsoņiem. Un, uh, Šajā ziņā Eiropas ombudam ir īpaša loma spēlējuma. Eh, ombuds izskata sūdzības par Eiropas Savienības eh, institūciju un struktūru mm, nepareizām darbībām. Un, ja tiek izmeklētas tādi administrācijas pārstē, pārkāpumi, jums ir nepieciešams zināmas prasmes. Jums jāpārzina gan juridiski aspekti, gan uh, Uh, publiskā dienesta funkcijas, jāizprot Eiropas Savienības institūciju funkcijas. Jums ir jābūt mediātoram, starpniekam, tādam pazemīgam uh, kalpam, uzsvaru. Jums jābūt tādam pazemīgam kalpam, un jums ir jāpiemīt dziļai vēlmei uzlabot pilsoņu dzīvi. Tomēr, ja jūs uh, pāanalizēsiet savu uh, ikdienas darbu, tad redzēsiet, ka arī manis nu pat minētās funkcijas ir arī jūsu funkcijas, jo citādāk jau jūs nemaz nebūtu kļuvuši par ievēlētiem pārstāvjiem. Es uzskatu, ka man šīs prasmes piemīt un varu tās pildīt. Man ir priekšrocības. Daži no jums uzskata, ka mana pozīcija Eiropas parlamentā ir Eh, tāda negatīvā puse, bet es uzskatu, ka, ir, ka tā ir priekšrocība, ja jūs mani pazīstat un jūs zinat, kā es strādāju. Varbūt varētu atgādināt dažiem no jums, ka esmu studējusi uh, tiesības zinātnes, esmu nokārtojis divas valsts eksāmenes Vācijā, man ir tiesības Vācijā strādāt kā tiesnesē, esmu specializējusies administratīvajās tiesībās, gan studiju laikā, gan tad, kad strādāju kā advokāte, uh, Un tad arī strādāju Berlīnas parlamentā un arī kancelējā, un mana speciālitāte bija administratīvās tiesības, un es strādāju kā valsts sekretāri, tātad kom... Tad, uh, komitejā, kas ir strādājusi pie administratīvām reformām Berlīnē. Cik nu, tas bija veiksmīgi, to var, par to var spriest cilvēks, ir dzīvojuši Berlīnē. Vai. Šeit Eiropas parlamentā papildus Uh, manam darbam. Es vienmēr esmu strādājusi uh, juridiskajās jomās, uh, publiskā iepirkuma un veselības jautājumiem, kam ir tieši ietekme uz cilvēku dzīvi. Esmu divreiz bijusi Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāja, es vienmēr strādājusi pie darbinieku jautājumiem, un kolēģis Inkers šo lomu uztvers ļoti nopietni. Es uzņēmusies lomu, lai nodrošinātu komunikāciju starp deputātiem un administrāciju. Es vienmēr strādāju pie tā, ka katras sūdzība ir vienmēr rūpīgi jāizmeklē. Es uzskatu, ka savu darbu esmu veikusi diezgan veiksmīgi. Tāpat arī esmu vadījusi darba grupu pie parlamentāram reformām, lai mēģinātu mainīt mūsu darbu. Daudzams Eh, Daudzas no lietām, ko jūs darāt savā ikdienā, tā, tas ir rezultāts parlamentāra reforma komitejai, piemēram, eh, zilo kartīšu sistēma eh, plenāra sesijā vai catch the eye sistēma, ar kuru palīdzību mēs mēģinājām padarīt debatas interesantākas un redzamākas pilsoņiem. Un arī ir vēl citas jomas, kur esam kur es strādāju, lai padarītu parlamentāriešu dzīvi vienkāršāku. Esmu strādājis arī pie darbinieku a, a, regulas un saņēmu īpašu uzdevumu no Eiropas parlamenta prezidenta sagatavot ziņojumu par to, kā uzlabot parlamenta administrācijas efektivitāti. Kā jau jūs zināt, tad katrai administrācijai, katra administrācija vienmēr var tikt padarīt efektīvāk. Šīs ir tās jomas, kur esmu darbojusies Eiropas parlamentā, kā uh, uh, uh, starpnieks esmu daudz uzzinājusi par Eiropas institūciju kompleksitāti un arī par tām darbības metodēm. Esmu strādājusi darba grupā pie uh, statūtiem, man bija daudz ko mācīties un arī uh, daudz ko strādāt. Un šajā uh, E, jo mēs uzzinājām, kāds ir būt administrācijas klientam. Un visi no jums, kas ar mani sadarbojās šajā jautājumā, zinās, ka es nekad viegli nepadodos. Varētu jau arī teikt, ka ja mēs atsaucamies uz institucionālu administrāciju, tad varētu runāt arī par šo pilsoņu iesaisti, jo komisija jau neteiktu, ka viņiem ir klienti, bet viss, ko viņi dara, ir koncentrēts uz uh, pilsoņiem, un kas runāja par šo uh, klientu pilsoņu orientācijas nozīmē, ka ir jāstrādā uh, pārskatāmi, laicīgi, ātri, un nedrīkst aizmirst šo um, sasaistu pakļautību pilsoņu institūciju interesēm. Jūs zināt, ka ombuda Darbs ikdienā ir saistīts ar 500, eiro, 500 miljoniem Eiropas pilsoņu interesēm. Un te var pieminēt Eiropas medicīnas aģentūras gadījumu. Mēs esam mēģinājuši padarīt aģentūru pēc iespējas pārskatāmāku. 2010. gadā Ombuds un jūs uh, nolēmāt, ka aģentūra publicētu klīnisko izmēģinājumu datus, un tam ir liela nozīme mazām izpētes uzņēmiem, mazām eh, slimnīcām, kas veic izpēti cilvēkiem, kuriem ir ļoti uh, retas slimības. Aģentūra izlēma publicēt šos datus, divi uzņēmumi viņu iesūdzēja tiesā, un tiesa tikai aprīlī nesen izlēma, ka uh, aģentūrai nav tiesību publicēt šos rezultātus. Un es vēlos uzvērtēt, uzsvērt, tas ir labs administratīvās prakses paraugs. Aģentūra teica, ka tas ir uh, tiesas lēmums, bet mēs katrā individuālā gadījumā izvērtēsim un mēģināsim publicēt informāciju, ja iespējams. Un es domāju, ka šis piemērs parāda ne tikai to, cik svarīgs a, Eiropas ombuds ir īstajā dzīvē, pilsoņiem un viņu ģimenes dzīvē, bet tas arī parāda, ka a, šī pozīcija var ietekmēt nevalstiskās organizācijas un citus Eiropas Savienības līmenī. Ko man nozīmē Eiropas ombuda darbs? Tas nozīmē uh, to pašu, atgādina tās pašas pamatvērtības, kas man ir bijušas dzīvē, gan man, gan arī daudziem citiem, es uzskatu, šajā telpā. Ombuda amats, uh, tajā galvenais ir taisnīgums, lai pilsoņi var piedalīties, lai viņiem ir piekļuve, lai būtu šī sasaiste starp pilsoņiem un administrāciju ir uh, uh, drīkst izvairīties no administrācijas kritikas, jūs zināt, ka es tāda esmu. Un es pārliecināti, ka jūs zināt, ka esmu uzticams uh, darba kolēģis, un es arī nekad tā viegli nepadodos. Es būšu uh, objektīva. Un ko tas nozīmē? Objektivitāte nozīmē, ka vienādas lietas ir vienlīdzīgi jārisina. Tas nozīmē, ka ombudam ir jābūt objektīvam, bet objektivitāte ir ļoti cieši sasaistīta ar uh, caurskatāmību. Jo, jā, jebkurš jau jums var pastāstīt jebko, bet jūs, ja jūs cilvēku pazīstat labi, tad varat izdarīt spriedumus, bet ja nē, tad var rasties dažādi iespaidi par, jā, par, par lietu no uh, kaut kādu rakstisku vai uzklausītu viedokļu. Uh, uzklausīšanas. Tieši tādēļ šī objektivitāte ir ļoti cieši un nenovēršam saistīta ar pārskatāmību. Ombuda darbs tāpat arī nozīmē spēju pretoties spiedienam un izrādīt drosmi. Tātad pretoties spiedienam vai nu no politiskām partijām vai, vai no institūcijām, arī no dalību valstīm, un ombudam ir arī jāpiemīt ies, eh, drosmei, ja jūs man uzdotu jautājumu, vai es, eh, vai man piemīt šāda dzīvesība, es teiktu, jā. Ja tikšu ievēlēta par Eiropas ombudu, ko es darīšu šajā atlikušajā laikā, kas ir 8, 9, 10 mēneši, ne ilgāk, jo termiņš visticamāk noslēgsies 1. jūlijā, un jaunais ombuds darbu uzsāks septembrī, oktobrī. Tas, es nezinu, tas būs jauni, jaunā parlamenta uh, ziņā. Ko es darīšu šajā atlikušajā laikā, ko es varētu darīt un ko es uzskatu, kas būtu svarīgi, ko vajadzētu darīt, neatkarīgi no tā, kurš kandidāts tiks izvēlēts amatam. Es vēlētos aktīvi nodrošināt to, lai Eiropas institūcijām būtu pārskatām un efektīva administrācija, lai īstenota pamatiesību hartas principi. Un tas ir katra Eiropas pilsoņa tiesības, un tās vajadzētu pildīt. Tas mēģinātu padarīt Eiropas ombuda uh, institūciju redzamāku. Es nedomāju, ka ombudam vajadzētu veikt nekādas uh, daudz darba vizītes. Tam ir jābūt saistītam ar Eiropas, uh, dep Eiropas parlamentu deputātu veikto darbu un arī ar Nacionālo parlamentu deputāta darbu. Ja ir kādas uzticības trūkums vai ja ir jebkādas aizdomas par Eiropas Savienības institūciju darbu. Es zinu, ka Diemantāras kungu un arī viņa priekštecis mēģināja uh, pātrināt sūdzību izskatīšanas procedūru, bet es uzskatu, ka šo procedūru var vēl uzlabot, padarīt to vēl ātrāku un vēl efektīvāku. Ja vidēji ir nepieciešama 11 mēneši sūdzību izskatīšanai, tad lielākajai daļai pilsoņu tas tomēr ir diezgan ilgs laiks. Es vēlētos ierosināt jaunu likumu par Eiropas Savienības institūciju uh, Uh, administratīvo, administratīvām procedūrām. Ļoti daudzām dalību valstīm nemaz nepastāv tāda saistoša administratīva likuma, kas attiec uz Eiropas Savienības institūcijām. Ir gluži vienkārši rīcības kodeks, kas nav pietiekams. Un, ja Eiropas parlaments izmantotu šo Lisbonas līgumā uh, noteikto iespēja, tad es domāju, ka tā ir viena labākajām lietām, ko esam izdarījuši līdz februārim. Es uzskatu, ka resursu droša pārvaldība ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs dzīvojam ierobežot resursu laikmatā, un resursi kļūst aizvien ierobežotāk. Un jums un arī ombuds un arī es būšu, es ļoti labi apzināšos, ka pašreizējā periodā tad šī sadarbība ar Eiropas parlamentu, kas ir dabisks ombuda uh, parlaments, ka labāk ir jāpārskata efektīva resursu izmantošana tikai IT nozarē, bet arī daudzās citās nozarēs. Ir jāplūko, kur ir kādas iespējas vēl ietaupīt līdzekļus. Un es domāju, ka resursus var ietaupīt dažādās nozarēs. Un visbeidzot, tālāk mēģināšu uzlabot sadarbību ar Eiropas parlamentu, jo īpaši ar lūgumrakstu komiteju, kas ir tāda dabiskā veidā sasaistīta ar Eiropas ombudu Es uzskatu, ka ja jau pastāv laba sadarbība, tad var aplūkot šo labo sadarbību ne tikai no tādas tehniska viedokļa, bet, uh, bet es arī uzskatu, ka Eiropas ombuda uh, vizītes uh, lūgumrakstu komiteja to nevajadzētu tāda augsta līmeņa pasākumam laika pa laikam, bet es domāju, ka šādām vizītēm vajadzētu būt katra ombuda darba kārtībā, lai gūtu iespēju par to, ar ko nodarbojas lūgumrakstu uh, komiteja, bet lai arī nodrošinātu to, ka katram lūgumrakstu komitejas deputātam būtu iespē, iespēja sazināties un parunāt ar Eiropas ombudu. Uzskatu, ka attiecību uzlabošana nozīmē arī attiecību uzlabo, uzlabošanu ar deputātiem. Jums ir tātad tiesības uh, nodot pilsoņu sīdzības, tad uh, ir šīs saņemto sūdzību skaits dažādākās jomās ir ārtērī svarīgs aspekts, jo deputātiem ir jāzina, kur var būt kādas problēmas un kur varētu veikt uzlabojumus. Es ceru, ka es jums sniedzu kādas idejas šajā īsajā laikā, savā prezentācijā, es sniedzu rakstisku atbildi, kas bija blīvāk, es mēģināju iekļaut visas savas idejas vienā lapusē, tas bija ārkārtīgi sarežģīts uh, uzdevums un, un galvā drukas izmērs kļuva aizvien mazāks, bet es ceru, ka jūs um, uzklausiet un sadzirdējāt manas idejas, ko es labprāt uh, ieviest kā Eiropas ombuds. Paldies par uzmanību, es labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Eh, Jā, nu, tālāk pāriesim pie jautājumiem. Jārkungs kā koordinators. Paldies, priekšsēdētāji. Rudberins kundze, esat sveicināt lūgumrakstu komitejā. Uh, Es domāju, neviens šeit neapgalvos, ka jūs neesat gana drosmīga. Mēs jau jūs pazīstam, jūs tiešām esat drosmīga kolēģe, kas ir gatava pat intensīvi cīnīties par uh, lietām, kur jūs uzskatāt, ka tas ir nepieciešams. Un jūt jau, ka jūs esat uh, sēdējis arī šajā pusē, jūs jau esat atbildējuši priekšlaicīgi uz vairākiem jautājumiem, pirms es viņus uzdevu. Tāpēc vēl pāris lietas, kas, manuprāt, palikušas vēl neatbildētas. Pirmkārt, par neatkarību. Bija dažādi pārmetumi, kur tika apgalvots, ka daži kandidāti nav pietiekami neatkarīgi uz šo amatu. Kā jūs domājat? Ko jūs tieši varat par šo situāciju teikt? Otrakārt, Kā jūs domājat, kādā veidā ombudu varētu padarīt atpazīstamāku, pamanāmāku? Kādā veidā mēs varētu sabiedrībā, Eiropas sabiedrībā darīt ombudu atpazīstamāku? Tālāk par cilvēktiesību hārtu. jo lūguma rakstu komiteja bieži vien saņem dažādas lūgumraksts, balstoties tieši uz cilvēktiesību hartu. Un jautājums ir, kā jūs skatāties uz šo problēmu, ka harta nav līguma sastāvdaļa, paplašinājums, bet gan atsevišķi dokuments, un vai varbūt to vajadzētu pacelt līguma līmenī. Bieži vien mēs sakam, ka jā, lūguma rakstiesniedzējs, vismaz mums tāds sajūta ir, ka viņam ir taisnība, bet tad saņemām atbildi no komisija, ka viņi nav atbildīgi par konkrēto jautājumu, jo attiecīgajā jomā nepastāv Eiropas Savienības tiesība akti. Ko jūs darītu, ja kāda iedzīvotāja sūdzība skar dalību valsti, kas būtu ārpus jūsu kompetences. Kā jūs rīkotos? Paldies, Bostināro kungs tālāk. Paldies. Rodberens kundze ir acīm redzams, ka starp citām lietām mēs eh, daudz diskutējam arī par kandidāta neatkarību un objektivitāti, bet mēs visi zinām, ka Ievadā visi kandidāti paziņo, ka ir neatkarīgi, un tad viena, vienīgā problēma ir tad jau kā viņi rīkojas pildot šo amatu. Neatkarība praksē, praktizējot, strādājot, un profesionālās iemaņas, gatavība, ieņemot jau šo amatu, rīkoties saskaņā ar savām kompetencēm, kas balstās uz līgumu, nevis tikai viņa apņemšanos. Jautājumi pirmais. Kā jūs plānojat uzlabot labas administratīvas prakses standarts un caurskatāmības standarts visos Eiropas Savienības institūciju līmeņos, jo mums ir atšķirīgi standarti? Eiropas parlaments ir ļoti caurskatāmāks, padome nav tik caurskatāma un komisija kaut kur pa vidu. Vai mēs varētu panākt pieņemamu vispārreiz caurskatāmības līmeni visās trijās iestādēs? Otrs jautājums. Ja jūs ievēlēs, vai mēs varam sagaidīt, ka ombudsmens Rotberend varētu iestāties par lobby grupu lomas samazināšanu deputātu pieņemtajos lēmumos, vai mēs varam samazināt viņu šo lobby ietekmi tad, kad strādājam pie likumdošanas aktiem. Vai mēs varam sagaidīt līdzīgu vai identisku rīcības kodeksu visām trim iestādēm? parlamentam, padomē un komisijai. Mēs pieņemam savu rīcības kodeksu, bet paskroties uz abām pārējām iestādēm, nu tur ir atšķirība. Vai mēs varam kaut konkrēti sagaidīt no jums šajā jomā? Un visbeidzot, kā Vācijas kandidāti. Jums ir izcila pieredze Eiropas parlamentā, kā jūs teiktu, ja jūs tiktu ievēlēta, ko jūs teiktu komisijas sāk sarunas ar ASV par brīvās tirdzniecības nolīgumu un tieši ombuda kompetence un viss, kas saistīts ar ombuda kompetencēm, cilvēktiesībām un tā tālāk. Paldies! Paldies Bastināru kungam! Mums taču ir tikai 40 minūtes, lai vēl paspētu sniegt atbildes. Aukens kundze tālāk. Jā, paldies. Dagmār, es atceros, vienreiz grupā mēs apspriedām kaut ko, un es teicu, ma es nebaidos no Dagmārs Rotberens, un kāds cits no kolēģiem teica, es gan baidos. Nu, tā varētu būt daļa no problēmas. Es jūs uzskatu par ļoti kompetentu politiķi. Jūs tiešām esat drosmīga, un es labprātāk redzētu jūs savā pusē. Bet es neuzskatu jūs par neatkarību. Un par jūsu argumentiem, ko jūs minējat, ka jūs esat uh, objektīva, uh, nu tie nav pietiekami stipri. Par izglītību. Jūs esat ievē, nu, apgalvojums, ka jūs esat ievēlēta parlamentāriet un tāpēc esat neatkarīgi. Nē, tā nav. Mēs mūs ievēl no partijām. Mēs pārstāvām savus iedzīvotājs un politiskās partijas. Neviens no mums nepārstāv pat pusi no iedzīvotājiem, mēs esam politiķi. Jūs esat ļoti spēcīgi politiķi, man tiešām patīk jūsu darbs, bet jūsu argumenti par neatkarību nav pietiekami stipri. Un ja jūs būtu labas administratīvās prakses ieviesē, tad Dānijā mums vismaz ir skaidri definēts, eh, kas ir objektivitāte, kas ir interešu konflikts, Tātad ļoti objektīvi kriteriji. Šeit nav runa par personīgiem, eh, personīgu pārliecību, augstu morālu. Neviens nav jāpārliecina, bet iedzīvotājiem ir jāspēj ieskat, skatīt jūsu darbu. Un daudzi, nu, viņiem pat tie, kas ļoti ciena jūs, tomēr uzskatīs jūs par ļoti, ļoti subjektīvu. Un kāds pat teica man, eh, da, ir tiešām bīstami, ka ir šie kandidāti, kas nāk no parlamenta pat, jo ir liela iespējama, ka kādu no viņiem arī ievēlēs. Bet tiešām tur ir tās bažas, kā amats tiks sodīts, varētu teikt, par šādu pieeju. Es ceru, ka mēs varam turpināt mūsu labo sadarbību, un es pat teiktu, ka ja jūs kādu brīdi nebūtu parlamentā, uh, Eh, kā kolēģis, kurš bija projām, darīja kaut ko netik politisku, tad visdrīzāk jūs būtu spēcīga kandidāta. Nu, diemžēl šobrīd jūs no ārpuses skatoties nevarat tiek, tikt uzskatīta par objektīvu un neatkarību. Es, es ceru, ka jūs saprotat mans komentārs un es nebaidos par tiem. Paldies, Aukens kungs, Čišistar kungs. Paldies priekšsarētāji. Dagmār, godātā kolēģi, tiešām prieks jūs redzēt un dzirdēt jūsu uzstāšanos. Mans pirmais novērojums un arī pirmais jautājums ir saistīts to, ka jums ir ļoti laba pieredze, un es to pats personīgi arī zinu, to, ka ir pieredze tieši problēmu risināšanā, un tā ir ļoti svarīga rakstura īpašība un spēja ombudam, bet kā es zinu eh, no pieredzes, ka jūs nevarat eh, izvairīties no iespējas eh, arī šad un tad kārtīgi ķerties saviem politiskiem oponentiem klāt. Nu, šad un tad esat arī um, pret mani vērsusies, nezinu kāpēc. Nu, vai varat paskaidrot, kādā veidā jūs varat šo pāreju uh, īstenot no parlamenta deputāts uz šo jauno lomu, kurai būtu jābūt neatkarībai, vai jums ir kādas, kāda papildus argumenti, kas palīdzētu pārliecināt mūs? Un otrs jautājums Iepriekš jūs atsaucāties uz to, cik nepieciešams ir pieaugoša nosodījuma gaisotnē stiprināt Eiropas Savienības pozitīvo lomu, vai tiešām jums šķiet, ka tā ir ombuda loma, ņemot vērā situācijas, tiek tā vairāk ir, tas ir darbs Eiropas komisijai, un man kolēģi uzstāda jums kā ombudam tiešām augstus mērķus. Es ceru, ka jūs e, pieturēsieties pie daudz realistiskāks pieejas. Kāds ierosināja, ka e, mums ir nepieciešama vairāk Eiropas, nu es to neuzsākšu debats par to, bet, ko es sacīju kādam citam kolēģim kandidātam, tas varbūt nozīmē automātiski, ka būs vairāk darbs arī ombudam, varbūt tas tāds viltīgs plāns ir. Salavākos kungs, jūs vēlēties izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs labi zinām šo kolēģi, viņai ļoti iespaidīgs CV, viņa pat ir ļoti dinamiska. Un tas, ko es gribētu pateikt, kā šīs iestādes aizstāvs, kā mēs nodrošināsim to, ka ombuda lēmumi ir īstenojami, jo, kā jūs zinat, ombuda lēmumi un tā ombuda amats nav tiesu varu sistēmā. Tie, ombuda lēmums var ievērot un var pat neievērot. To jau izlēma attiecīgi dalību valsts. Jūsuprāt, Ja jūs tiktu ievēlēt, ja iet, iecelt šajā amatā, vai un kādā veidā var paplašināt ombuda lomu? Otrs jautājums. Jūs kandidējat uz nākamo gadu un neplānojat kandidēt pēc tam. Vai jūs varat paskaidrot, kas ar to īsti bija domāts? Varbūt, ka tas nāk no tulkošanas un problēma bija tur. Ja jūs neplānojat pieteikties eh, pēc eh, šī perioda beigām 14. gada oktobrī, vai jūs eh, kandidēsiet uz Eiropas parlamenta deputātu pilnvarām vai Nacionālā parlamentā, ko jūs plānojat darīt? priekšsēdētāji. Rotberens kundze tagad atbildēs, un pēc tam būs brīvā mikrofona procedūra. Jā, paldies priekšsēdētāji, jā, atļausiet, es uh, sagrupēšu dažus jautājumus par līdzīgu tematu kopā, sniedzot atbildi, tad Jārkungs un Bostenāru kungs arī jautāja, arī Margareta Auken. Margareta, nu, ja, ja cilvēki parlamentā nav pietiekam drosmīgi, Uh, nu, es domāju, ka tad viņi baidās ne tikai no manis, bet arī no jums. Es nezinu, vai man kādreiz bijis iemesls uh, kādam tiešām baidīties no manis. Bet pagātnē, manuprāt, es esmu pierādījusi, ka ja es tiešām kaut kam ticu, es to daru arī zinām. Bet, kā jūs zināt, es vienmēr esmu strādājis pie likumdošanas. Un tur es, protams, varbūt Čāls eh, eh, mans humors nekad nav tik britis kā jūsējais. Es nevarētu pavilkt uz zoba oponentus tā kā jūs, bet eh, es vienmēr vismaz esmu centusies izturēties ar cieņu pret cilvēkiem esmu audzināta tādā veidā, ka es izturos pret citiem tā, kā vēlētos, lai pret mani izturētos, un es ceru, ka arī pret mani attiecīgi izturēsies ar cieņu. Par objektivitāti un neatkarību, ko Margarita jautāja, nu, politiķi ne, nav nekad pietiekam objektīvu neatkarību, un līdz ar to es nevaru, es eh, nevaru piekrist šim argumentam, es to neizprotu. Jā, es saprotu šo argumentu, bet es nepiekrītu viņam. Uh, objektivitāte un neatkarība. Tātad tas nozīmē to, ka politiķis e, neizturētos e, vienādi pret e, dažādām lietām. Šobrīd, kā Eiropas parlamenta deputāti, mēs esam kā starpnieki saviem iedzīvotājiem. Mēs saņemam daudz vēstules no iedzīvotājiem. Tātad dažkārt aprakstītās problēmas saistīts ar Eiropas parlamenta darbu, Viņi sūdzas par, par eh, direktīvām, par eh, dzīvnieku labturību, par kaut citu man, uz, tie, uz šīm vēstulēm ir jāatbild lojāli un neatkarīgi. Es taču neprasu viņiem, vai jūs eh, balsojāt parlamentu vēlēšanas un par ko tieši. Es nekādā veidā nekā neiesaistu politiku. Es esmu lojāla starpniece, aprakstu situāciju un norādu, ka ja ir vēl kāds problēmas, varat vērsties pie ombuda. Kas vēl ir objektivitāte? Tas ir objektīvs darba veids. Neviens, neviens nevar pierādīt, ka jūs esat objektīvs. Par to, to īsti nevar izdarīt e, neviens. Ne arī Soderman kungs uh, bija simtprocentīgi neitrāls Viņš nebija parlamenta deputāts, bet no partijas jau viņš neizstājās. Labi, formulēšu savādāk. Abi iepriekšējie ombudi bija dzīvojuši ļoti aktīvu dzīvi, tā skaitā politiskajās partijās, un tas viss bija saistīts ar politiskām partijām, politiskajām grupām. Un ja viņiem būtu ciešas attiecības ar reliģiju. Es nezinu, vai kādam ir kāds īpašs attiecības, piemēram, ar katoļu baznīcu. Es nezinu, vai tas tā ir. Es uztveru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Un galvenais ir nevis tas, ko es jums saku, bet eh, jūs mani zinat, jūs varat precīzāk spriest. Par citiem kandidātiem jūs varat spriest tikai pēc tā, ko viņi saka. Ticēt vai neticēt. Bet galvenais, eh, pēc kā var spriest, ir caurskatāmība. Un es tiešām uzskatu, ka nu, katrs iedzīvotājs ir politisks. Mēs vēlamies, lai iedzīvotāji būtu politiski, lai viņi dotos uz vēlēšanām un lai būtu ieinteresēti. Līdz ar to es neredzu, kādās ir pretrunā ar objektivitāti, neatkarību. Jums vajadzētu būt politiskiem, objektīviem un neatkarīgiem. Un politiski un eh, ne, es ne, neesmu savas politiskās grupas kandidāta. Mums ir labākais pierādījums, jo no manas politiskās grupas cilvēki atbalsta citus kandidātus, un tas ir skaidri darīts zināms. Uh, Es īsti neizprotu iemeslus, bet uh, es to cienu. Un uzskatu, ka būt politiskam ir ieguvums. Un bezparteisks vai, vai objektīvs drīzāk ir eh, runājot par to, kā cilvēks strādā un ko viņš dara. Jautājums par to, ko darīt, lai ombuds būtu pamanāmāks. Mēs zinām, ka ir grūti jau arī parlamentu deputātiem padarīt eh, atpazīstam savus darbus un ka Eiropas iedzīvotājiem saprotamu un, un zināmu visu, kas tiek darīts Briselē un Strasbūrā. E, es uzskatu, ka mums ir vēl vairāk jāizmanto elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, vēl vairāk nekā obots to dara. Protams, arī Facebook izmantot līdzīgus līdzekļus, pietiekami piesardzīgi, un ja ārpus Eiropas Savienības notiek eh, kaut kādi pasākumi, tad tur ne, tiem nekad nevajadzētu būt eh, vienam pašam bez parlamenta deputāta klātbūtnes. Jā, kungs atsaucās uz rīcības kodeksu. Nu, jā, ir problēma, ka pamatiesību hārta nav daļa no Lisabonas līguma Tā tad eh, tas eh, viss eh, saskana ar to, kas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām, ir svarīgi atgādināt visiem par Eiropas padomas cilvēktiesību konvenciju. Tā ir visām dalību valstīm, kas ir parakstījuši šo Eiropas padomas konvenciju, ir tā jāpilda. Džēls Ā, vēl Jāra kungs jautāja, es tā īsti nesapratu, ka par, ja dalību valsts sūdzētos par jomu, kur ombudam nebūtu kompetence, nu, ja es nepareizi sapratu jautājumu, tad, tad palabo mani. Mm. Varbūt man anglis tad jums uzdot. Nē, nē, var droši uzdot vācis, kas vienkārši neizprata būtību. Nu, problēma ir tāda, ka mēs labprāt piemērot hartu, bet nedrīkstam to darīt, jo, jo dalība valstis nav īstenojuši visus nepieciešamos likumdošanas aktus. Nākamreiz es uzdošu angliski. Nē, nē, nu jau es sapratu. Nu jā, ja tiešām būtu kādas iespējas, es tiešām Un es arī studiju laikā iemācījos, ka ir e, tiesību akti nepieciešama interpretācija, un tas būtu attiecināms arī uz Eiropas padomus cilvēktiesību konvenciju. Bastināro kungs e, jau uzdeva jautājumus, kurus praktiski esmu atbildējis, es domāju, un amatā es esot, ja es tiktu ievēlēt, es noteikti nodrošinātu caurskatāmību Un, protams, strādāt arī pie piekļuvas dokumentiem, kā jūs zināt, esmu īpaši interesēta šajā jautājumā, tāpat kā jūs. Kā es eh, nodrošinātu to, ka eh, būtu caurskatāmi visās iestādēs? Nu, pats svarīgākais ir eh, saistoša likumdošana visām iestādēm. Un komisija mēģina palēnām kaut ko darīt, Un tur ir nepieciešama pārliecināšana. Es uzskatu, ka lielākā daļa no tā, ko mēs darām, ir saistīta ar labiem kontaktiem un pārliecināšanu, ka ir nepieciešams kaut ko darīt. Vienmēr ir šis stimuls un sankcijas. Uh, ir jāmēģina sākumā vispirms pārliecināt cilvēks, pirms eh, sāk draudēt ar sankcijām un sodiem. Un vajadzētu pārliecināt komisiju, ka ir nepieciešams eh, likumdošanas priekšlikums par labu administratīvo praksi, tas nenāk par ļaunu. Es domāju, es varētu to paveikt, vai es varētu panākt labu rezultātu, no nu, to varētu redzēt tikai tad, kad mēģinātu to darīt par caurskatāmību visās trīs iestādēs. Nu, Bostonāro kungs uh, aprakstā uh, Eiropadomi. Nu, nezinu, cik ilgi mēs cīnījāmies, kā piekļuvu darba grupās mūsu komitejas uh, sanāksums ir uh, pilnībā publiski. Viņi zina visu, par ko mēs runājam, bet viņu sanāksums ir absolūti necaurskatāms, un tad tas arī uh, jādara zināms, ka viņi nav demokrātiski iestādi. Un Un eh, dažkārt esmu aicinājusi arī dzīt padomus pārstāvs ārā no komiteju sēdēm. Eh, kā ierobežot lobeju grupu ietekmi? Jā, mēs eh, esmu ar to saskārusies, es nedomāju, ka to var viegli atrisināt. Tas, protams, arī saistīts arī ar to, cik uh, svarīgāks Eiropas parlaments ir kļuvis pēdējos 15-20 gados, bet mums ir skaidrs rīcības kodeks, cilvēkiem ir jāzina, kā viņiem jārīkojas, un, un vidas komitejā mums arī ir eh, rīcības kodeks, eh, kur mēs īstenojam un atskaitāmies, ar ko mēs tiekamies. Jūs tiešām cik uh, biedējoši tas ir, ka kāds grib ar jums tikties un jūs sakat, ka jā, mēs varam to darīt, bet man būs jāpublisko šī informācija. Diemžēl dažiem likumdošanas aktiem uh, pārtiks un veselības jomā būtu kaut kas arī koriģējams un labojams, jo ombudu loma ir ieteikt, rekomendēt iestādēm rīcību un ir nepieciešams nodrošināt, lai likumdošanas akti netiktu vainot. Protams, tā nav primāra ombudu loma. Margaritai es jau atbildēju par neatkarību, Džails kādā veidā jūs pārliecinātu deputāts, eh, ka būs neatkarīga. Nu, es uzskatu, ka es to varu. Es to centos darīt, ir cilvēkiem skaidri jāpasaka, eh, kas viņi ir un ko viņi dara, un jāsaka visiem viena un tā pati informācija. Tā ir veca recepte, kas vienmēr ir nostrādājusi cilvēkam citos gadījumos ir jātic dzirdētājiem. Neviens nevar neko garantēt. Protams, ka viss var solīt jebko. Es varu jums sacīt, es, manuprāt, esmu ar savu darbu pierādājis, panākot vienošanās arī ar uh, kolēģiem par kompromisiem, ka esmu objektīva un dažkārt arī tālāk nekā mana politiskā grupa ir vēlējusies, lai panāktu kompromisu par labi iedzīvotāju vēlmēm, un to es darītu arī kā ombuds. Un Eiropas Savienības lomas popularizēšana. Nu jā, jums taisnība, tā nav ombuda loma tieši pretēji, bet ombudam ir jābūt eh, kā ierēdnim, kā šim darbiniekam, kas pilda attiecīgās eh, viņa kompetencija uzticētos uzdevumus. Tev tiek Apvienotā karalists to arī vienmēr dara attiecībā uz eh, likumdošanas īstenošanu, bet eh, pilsoņiem tas arī ir jāzina. Un skaidrs, ka vislabākā situācija ir tad, ja nav nekāda sūdzība. Ja mums būtu laba prakse iestādēs, un to es labprāt arī ievies, ka katrai iestādē ir kāds, kas ir atbildīgs par labu praksi. Un ne jau kāds eh, zemākajā līmenī, bet ģenerāldirektors, piemēram. Uh, kurš ir atbildīgs par labo praksi un nodrošināt, ka katrs referents, kas tur strādā, apzinātos, ka eh, katra uzrakstītā dokumenta rezultātā tiks ietekmēt kāda cilvēka dzīvē ārpus šīs iestādes. Sadavākus kungs, varbūt es nepietiekam skaidri izteicos. Es jau labu laiku atpakaļ izlēmu nekandidēt, nekandidēt uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. To es sacīju partijā jau pagājušā gada beigās. Es netaisos piedalīties nākamais vēlēšanas vēl pirms e, uzzināju, kad Imanduras kungs atkāpsies. Es arī Nacionālā parlamentā nestartēšu arī šeit, esmu līdz sasaukuma beigām, vai nu kā ombuds, vai kā parlamenta deputāta, un pēc tam redzēsim, ko tad darīšu tālāk. Protams, kā ombuda termiņā es izpildītu visu termiņu, tātad. Uh, Un ja man patiktu šis darbs un jūs būtu apmierināti, tad es varbūt arī kandidētu vēl, bet kurš ar šo šobrīd var zināt? Second round. round. Mr. Cashman. Paldies, otrā jautājuma kārta Kašman kungs. Lūdzu, paldies, priekšsēdētais kundze. Dāgamāra, jūs man patiešām patīkat, es esmu ar jums strādājis kopā 14 gadus, un neuztveriet to, ko es jums teikšu personiski. Ja mēs uh, ievēlam Eiropas uh, parlamenta deputātu kā ombudu, to uzskatīs par liekulību un domās, ka uh, tad mūsu pilsoņi vēl vairāk novērsīsies no Eiropas projekta. Es redzu ka jūs bieži vien uh, nesat tā ļoti labvēlīgi noskaņoti pret tiem viedokļiem, kas atšķiras no jūsējā, un uh, tā ir man politiskā pārliecība. Un ņemot vērā to, cik svarīga ir ombuda politiskā neatkarība. Atcerēsimies, ka Jakobs Södermans to arī turēja augstā godā, jo tad, kad viņš sāka strādāt par ombudu, viņš izstājās no savas partijas. Ņemot vērā to, ka cilvēki kā Margarita Augena un arī es, eh, mēs uzskatām, ka jūs esat tāds visai ciets rieksts, ko tad jūs varētu darīt, lai eh, mē, izkliedētu šādu viedokli? Vai jūs varētu arī pastāstīt, kāds kāda ir ombuda loma, ņemot vērā regulu 1049 par sabiedrības piekļuvi dokumentiem un ņemot vērā šīs regulas pārskatīšanu, kāda tad ir galvenie jautājumi, kas ir jāatrisina nekavējoties. Ja jūs balsosiet, un jūs balsosiet pat par savu kandidatūru un tikai ar viens balss pārsvaru uzvarēsiet, vai jūs šķitīs, ka šis balsojums ir leģitīms? ja es nevarēšu. Uh, tātad man ir vēl viena tikšanās birojā, un ja es nevarēšu uzklausīt jūsu atbildes, tad uh, es to darīšu birojā, jo to, protams, ir iespējams klausīties arī uh, webstraumēšanā. Mārtiņas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt man bija iespēja tikties ar kādu citu šī amata kandidātu. Un es šo to sapratu. Esmu nedaudz pārsteigts. Tātad Jūs runājat par neatkarību. Neatkarība ombuda amatā ir ļoti svarīga. Bet šķiet, ka maniem kolēģiem tas šķiet pats svarīgākais, tikai neatkarība, neatkarība. Neviens nevaicāja par konsekvenciju, par saskaņotību, par kvalifikāciju, par pieredzi, vai tad cilvēkiem tas viss šķiet, nu, nesvarīgi. Šķiet, ka nevienu tas neinteresē. Man nepatīk nosaukums ombuds, centīšos no tā izvairīties. Uh, jāskatās daudz vispār nepavaicā neko par jūsu iemaņām, prasmēm, vai jūs kaut ko saprotat no likumdošanas, no jurisprudences, uh, vai jūs esat enerģisks cilvēks, vai šie potenciālie kandidāti ir pietiekami konsekventi savā darbībā, vai tieši pretēji viņi tādi nav. Nu šķiet, ka to tas nevienu neinteresē. Protams, man gan tas interesē. Vai visiem šķiet, ka visi kandidāti ir tādi uh, konsekventi personāži, eh, kam piemīt visas man tik svarīgās īpašības? Es, Dagmār, zinu jau kāds 30 gadus, jā, nu tā ir viņas priekšrocība, un dažus kandidātus es iepazinu tikai knapi pirms desmit minūtēm. Protams, uh, Eh, jūs varat cilvēku iepazīt visai ātri, tātad jums jau var sasties kāds priekšstats, bet uh, viņu tā labāk iepazīt un jau uh, izveidot savus, uh, savu viedokli par viņu nevar tik ātri. Es gribu teikt, ka, protams, neatkarība ir ļoti svarīgs princips un daudzi to pieminēja. Es jūtos tā, it kā man uzbruktu jo kāds teica, ka nevar būt, eh, piemēram, eh, ombudu kandidāts eh, ne partijas loceklis, ne deputāts, bet es vērsos pret šādu izteikumu. Es 40 gadus nedrīkstēja būt deputāts, man to uzspieda, mani iesvieda cietumā, es 40 gadus nedrīkstēju būt partijas biedrs. Tā bija mana problēma, tas bija mans trūkums. Un ja kāds tagad apgalvo, ka, uh, piemēram, pilsoņiem nav paprātam uh, dalība kādā politiskajā partijā, uh, Dārgie ļaudis, īstenībā uh, Politiskā piederība ir tikai pagodinājums. Vēl kāds jautājums. Atkarība vai neatkarība? Jau daudzus gadus es neticu ideoloģiskajai nevainībai. Un būtu patiešām grūti iedomāties, ka kādu no kandidātiem, ņemot vērā visai cienījamo vecumu, viņi nebūs pilnīgi ideoloģijas neskarti. Nu, to var teikt pavisam pamatoti. Jā, ir ļoti labi, ja cilvēkiem ir arī kāda pieredze politikā. Trīs kolēģi ko mēs uzklausījām, uh, viņiem tā tad ir sava politiskā pagātne, sava ideoloģija, tas jau uzreiz nenozīmē, ka viņi ir slikti kandidāti. To es gribēju pateikt no savas puses. Un, Dagmāra, es tev gribēju uzdot jautājumu, ko jau uzdevu vienam kandidātam šorīt. Dagmāra. Ja Eiropas parlaments Nevar, piemēram, panākt eh, to, lai eh, ombuds eh, demisionētu, bet ja, piemēram, parlamenta deputātu vairums pieprasītu, lai tu atkāpies no amata, vai tu to darītu, tā ir augstākā neatkarības izpausme. Ja, piemēram, kādā brīdī parlaments uzskatīs, ka ombuds nav pietiekami neatkarīgs, Uh, un lūgs, lai ombuds atkāpjas, lai viņš beidz uh, darboties savā matā, vai tu to darīsi? Tā ir neviena uh, neatkarības garantija, tā ir arī darba efektivitātes garantija. Jā. Yeah tas, vai uh, ombuds ir gatavs atzīt savus kļūdas un atkāpties no amata, kad viņam tām norāda, tas uh, ir ļoti svarīgi. Es šorīt no nu, viena kandidāta dzirdēju, ka viņš grib mainīt statūtus, lai statūtos tiktu atrunāts, ka ombuds nedrīkst būt ne deputāts, ne partijas biedrs, lai varētu veikt savus pienākumus. Nu, man tas šķiet muļķīgs joks tagad vēl mainīt noteikumus, lai ieceltu amatā cilvēku bez jebkādas pieredzes, bet īstenībā viņam ir jāstādā pilsoņu labā. Un politiskā pieredze jau tur nenāk par ļaunu. Ja jūs gribat mainīt normas, tad dodiet pilnvaras parlamentam, proti ar uh, kvalificētu vairākumu uh, balsot par eh, ombudu atkāpšanos, ja tas ir nepieciešams, ja, piemēram, viņš ir bijis neefektīvs, ja viņš nav bijis pietiekami pieredzējis vai labi kvalificēts vai tā tālāk. Tas bija vienīgais jautājums. Dimites o no dimites? Dārgā Dagmāra, tātad, ja parlaments balsos, ka tev ir jāatkāpjas eh, gadījumā, vai tu būs gatava to darīt? Paldies, Varpans kundze. Paldies sākumā gribēju atvainoties, ka es ierados ar nokavēšanos. Rota Bērendes kundze, man ir kāds jautājums, ko es uzdevu arī citiem kandidātiem, proti par budžetu. Mēs visi dzīvojam ekonomiskās krīzes apstākļos. Ko jūs domājat par ombuda pozīciju, kā ņemot vērā samazināto budžetu, viņš savu darbu varēs pie, veikt pēc iespējas efektīvāk, varbūt pat vēl efektīvāk nekā agrāk, un eh, parūpēties par to, lai neskatoties uz trūkstošiem līdzekļiem, viņš tik un tā varētu visu veikt pēc labākās sirdsapziņas un izskatīt skatīt pilsoņu sūdzības. Uh, viens no kandidātiem uh, reiz teica, ka viņš varētu strādāt pietiekami efektīvi un nemaz uh, uh struktūru nevajag uh, pārāk daudz pārveidot. Es uzskatu, ka ekonomiskā krīze ir atstājusi ļoti um, smagu nospiedumu uz daudzām dalībvalstīm, un tas noteikti ietekmēs arī ombuda aktivitātes. Un kolēģiem es vēlējos teikt, uh, ka uh, Rotbērens kundze ir ļoti enerģiska mm, būtne, un viņa noteikti, tieši ņemot vērā arī šo lielo enerģiskumu, ir uh, atbilstošā kandidatūra amatam. Paldies, saka priekšsēdētāji, es viņu tik labi nepazīstu, bet jā, redzu, ka viņa burtiski plīst no enerģijas. Lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies! Es mēģināšu atbildēt pēc iespējas lakoniskāk, un, um, Maikl, um, es Um, jā, man žēl, ka uh, tev vajadzēja ātrāk doties joprojām, jo man patīk tāda tiešvārda apmaiņa. Tagad pie jautājumiem. Ja uh, jūs uh, laiku pa laikam izskatāties spogulī, jū, tā kā to daru es, jūs varat droši pa, pastīties sev acīs un teikt, ka jūs vēlaties uh, kaut ko mainīt, kaut ko darīt lietas labā un uzlabot pilsoņu dzīves. Pro, un ja jums šķiet, uh, ka es uh, eh, eh, neicienu citus viedokļus, nu es cenu, ka tā tomēr nav patiesība, jo tas vienkārši eh, liecina par cieņas trūkumu. Jūs teicāt, ka es nepieņemu citus viedokļus, es tam nepiekrītu. Nu, tas man īstenībā kā pīlēja ūdens. Jā, pirms 25 gadiem es biju tāda visai uh, neatkarīga un uh, ugunīga būtne. Tagad jau esmu nomierinājusies, 25 gadi ir pagājuši, esmu kļūst vecāka un viedāka un tik ātri neaizsvilstos. Un es sapratu, ka ir jāstrādā un ir bieži vien jāpārkāpja gan politiskās, gan geogrāfiskās robežas. Un tieši tādēļ Eiropas parlaments ir visinteresantākā darba vieta politiķiem. Protams, eh, ombudam arī ir labi skatīties pāri robežām. Jūs teicāt, ka Sonderman kungs atteicās no partijas biedra kartes. Jā, tas ir ļoti cienījams žests, bet ne Derman kungs, ne Diamandarasu kungs, nu, ne, nesāka darbu birojā bez jau kādas bagāžas. Viņiem pirms tam bija politiskā dzīve un Esmu pārliecināta, ka ļoti daudzi kandidāti jau ir ar tādu visai nozīmīgu politisko bagāžu. Viņiem pat nav man uh, jāatbild. Bet es varu tikai minēt, ka viņiem ir bijuši, bijusi šī politiskā bagāža saikne. Un Eh, īstenībā es domāju, ja ombudam ir kāda politiskā pieredze, ideoloģiska pieredze, nu tad tas jau nav nekas peļāms, un ja, piemēram, kāds valsts premjerministrs vai parlaments spīkers vēlas kļūt par ombudu, nu tur jau nav nekā peļama. Es eh, cilvēkus tādā veidā nevērtēju. Varbūt, ka es esmu naiva, Maikl, tu eh, ļoti daudz zini, tev, tev var piedāvāt daudzas īpašības, bet tu gan neesi naivs. Uh, Un varbūt, ka neesmu tas cietākais rieksts vai sarežģītākā persona, bet eh, es domāju, ka cilvēkam ir jābūt uzskatiem un eh, pārliecībai. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir arī svarīgi ombuda amatā. Viņam ir jācīnās par cilvēku tiesībām, par cilvēku pārliecību, un viņam vai viņai ir uh, tas jāstver kā savs galvenais uzdevums. Cilvēkam ir jābūt eh, tiešam, skaidrs saprotamam, caurskatāmam, un tas attiecas arī uz direktīvu 1049 par piekļuvu dokumentiem. Un ir ļoti skumji, ka nevarēja pie tā turpināt darbu. Mēs arī pagājušajā nedēļā balsojām par rezolūciju Strasbūrā. Mums ir uh, arī jāsaka, jāsaprot, kas tad īsti ir dokuments, kā to definēt un kā, pie kādiem dokumentiem ir jānodrošina piekļuvi kam un kas šo piekļuvi uh, kas lems par šo piekļuvi. Un, ja galu galā tas būs uh, vienā brīdī jāatrisina, vai es pati balsošu par sevi, jā, es to darīšu, jo uzskatu, ka esmu ļoti laba kandidāta un būtu vienkārši muļķīgi nebalsot pašai par sevi. Un es balsoju par sevi eh, eh, arī kā par viceprezidents kandidāti. Kādreiz es biju ļoti kautrīga un būtu drīzāk atturējusies, un mani politiskie mentori, politiskie uh, skolotāji teica, nē, nevajag atturēties balsumā, balso par, jo savādāk citi domās, ka tu esi slikta kandidāta. Es balsošu par sevi, uzskatu, ka es esmu ļoti laba kandidāta, un ja tikšu ievēlēt, būšu arī ļoti labs ombuds. Tagad uh, Miguels Anhels, es uzliku. Uzliku austiņas, kad viņā klausījos, parasti neliek austiņas, jo vēl m, mm, tomēr saprotu spāņu valodu, bet, nu, nebija pārliecināta, vai tā nav nedaudz ierūsējusi. Jā, es Miguelam piekrītu, varbūt, ka jūs uh, to iepināt uh, vai istamborējāt tādos skaistākos teikumos. Uh, un visiem ir kaut kāda politiskā pieredze, politiskā bagāža, jūs cilvēkiem uzdevāt jautājumus, varbūt viņi godīgi atbildēja uz šīm atbildēm, varbūt nē. Un katram ir pārliecība, katram ir sava ticība, un es uzskatu, ka ir jātic eh, arī pilsoņu tiesībām. Un jūs mani pazīstat pietiekami labi, ja es eh, ie, tikšu iecelt amitā, jūs zināsiet, ko es darīšu. Jāsaka, ka ir procedūra. Eh, tātad ombudam ir jādod jādod zvērsts eh, tiesas priekšā, un eh, šāda procedūra jā, jāievēro. Es nezinu, vai es to pietiekam labi uh, varu formulēt angļu valodā, saka runātāja. Un ja parlaments lēmīja, ka ombuds vairs nevar baudīt parlamentu uzticību, tad viņiem ir Eh, iespējams izteikties, bet, protams, ja parlaments izteiktos vēl pirms tiesas sprieduma un eh, ja es justu, ka esmu zaudējis šo uzticību, es pati atkāptos, jo, ja eh, mani uztīs par pietiekami sliktu kandidātu, nu, es nezinu, es negribēšu, negribēšu vairs turpināt šo darbu. Tā tad uh, Migels Anhels teica, ka. Uh, ombuds nav pats veiksmīgākais formulējums, varētu runāt par vidutāju, piemēram, franču valodā vārds mediateur, ir līdzīgs vārds arī spāņu valodā. Jā, mēs varētu šeit domāt par terminiem. Tālāk Vērtmans kundze uzdeva jautājumu par budžetu, varbūt mums vajadzētu būt piesardzīgākiem, mums ir jāsaprot, kurās jomās ir iztērēts visvairāk līdzekļu, un ja ir iespējami ietaupījumi, tad tie ir arī jāveic noteikti, šo grāmatvedību var pārskatīt. Protams, e, iespējams, es kļūdu, kļūdos, bet eh, pie viss ir iespējams strādāt. Parlaments un ombuds var sadarboties vēl ciešāku, un to es jau pateicu savās rakstiskajās atbildēs. Tūku, tūkošanas dienesti, IT, tur noteikti var arī daudz ietaupīt un arī labas sadarbības piemēra no tālu jāmeklē. Paldies! Oh, no, no, no, it's not your fault. Um... Θα κάνουμε ακόμη μια ώρα συνεδρίαση με τον τελευταίο υποψήφιο. Paldies. Paldies. Tagad mēs uzklausīsim pēdējo kandidātu. Tas ir Francesco Speroni. Um, είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately. Domāju, ka mēs esam gatavi uzklausīt Speroniku un lūdzu jums vārds. Ho presentato, tanto buonasera a tutti, ho presentato... Labdien visiem! Es uzskatu, ka man piemīt visas nepieciešamās kvalifikācijas un spējas, lai kļūtu par ombudu. Man piemīt labas zināšanas par Eiropas Savienības tiesībām. Esmu studējis to universitātē. Es, man ir profesionālā pieredze kā juristam un arī 20 gadu pieredze Eiropas parlamentā, juridiskā lietu komitejā. Uzskatu, ka esmu objektīvs cilvēks un tāds būtu arī šajā amatā, ja tas man tiks piešķirts nav interešu konflikta. Es nepiedaru tādai politiskajai partijai, kur varētu ietekmēt manas izdarītās izvēles vai manu uzvedību. Es saprotu, ka deputāti, deputātiem būs grūti izdarīt izvēli. Šī izvēle jāizdara ne tik ļoti balstoties uz kvalitāti, izvēle ir jāizdara balstoties uz tādiem schematiskiem, īsiem elementiem, nav jau nekāda izmēģinājuma perioda vai prakses perioda, nav iespēju salīdzināt šīs konkrētās prasmes, kas piemīt kandidātiem, un nevar jau arī salīdzināt tādu iepriekšējo pieredzi, kas visiem, ne visiem kandidātiem ir šī pieredze strādājot kā nacionālajiem ombudiem. Tomēr man ir ļoti ilga pieredze cīņā par pilsoņu tiesībām. Es esmu pilnībā neatkarīgs. Tātad savā politiskajā piedarībā ilgus gadus esmu strādājis kopā ar parlamenta deputātiem, kuri pārstāv ļoti plašu politisko spektru, un es uzskatu, ka visi ļoti labi apzinās manu profesionālo pieredzi. Un pilsoņiem ir ārkārtīgi svarīgi just to, ka viņu tiesības tiek īstenotas ātri un efektīvi. Pārāk daudzi pilsoņi e, jūt, ka Eiropas institūcijas ir pārāk attālinātas, un Eiropas ombudam ir jāspēlē galvenā loma, lai tuvinātu Eiropas Savienības institūcijas viņu pieņemtos lēmumus pilsoņiem. Es pilnībā apņēmies, apņēmies to īstenot. Paldies! Tas bija īsti tagad vārds koordinātāriem Jārkungs. Jā, Findank. Jā, paldies, priekšsarētāji. Paldies Peronikungam, laipni lūgtu uzklausīšanā, lūguma rakstu komitejā. Tas ir, kā jau sākumā, es saku visiem kandidātiem, mēs cīnāmies vienā pusē, lūguma rakstu komiteja un ombuds. Mēs esam aizstāvi iedzīvotājiem, pieņemam viņu sūdzības un vēlamies arī godprātīgi tās risināt. Pirmais jautājums, kā jūs stāties priekšā šo sadarbību ar lūgumrakstu komiteju? Konkrēti, kur jūs redzat uzlabojumu iespējas? Otrs jautājums. Ja jūs tiksiet ievēlēts kā ombuds, Kas būs tās trīs svarīgākās lietas, pie kurām jūs ķersieties pirmām kārtām? Un visbeidzot, par ombuda atpazīstamību. Mēs esam, domāju, viensprāts, ka ombudam Eiropas Savienībā ļoti svarīga loma, bet mums ir arī kopīgi jācīnās, lai sabiedrībā, sabiedrības uztverē ombuds būtu daudz pamanāmāks. Vai jums ir kāds konkrēts idejas par to, kādā veidā to panākt? Ar to arī viss šobrīd no manis. Paldies. Jā, un Kirus. Eh? Um, uh, since Mr. Bostin, no. No, let's take. Uh, uzklausīsim Aukens kundzes jautājumu. kā. Nē, tomēr vērt mans kundze. Kolēģi, man ir jautājums, kurus uzdev arī jau citiem kolēģiem, kuri iepazīstināja mums ar savu kandidatūru, un jautājums ir saistīts ar Eiropas budžetu. Mēs visi saskaramies ar ļoti lieliem ierobežojumiem, samazinājumiem Eiropas budžetā, kā jūs, uz, kā jūs redzat šo budžetāro situāciju saistībā ar ombuda amatu un ņemot vērā arī ombuda darbu? Ņemot vērā šos budžeta ierobežojumus, mēs uzskatām, ka ombuds, vai viņš tiešām var strādāt efektīvi vai uzlabot efektivitāti darbā, un kas ir vēl svarīgāk, ir tas saistīts ar budžeta ierobežojumiem un jautājumu par efektivitāti. Kā jūs uzskatāt, kā, kā šis darbs būs veiksmīgs attiecībā uz pilsoņiem, kuri ir darba centrā. Tagad vārds Aukens kundzē. Paldies, kā uzstājāties. Es uzskatu, ka cilvēki, kur ir parlamenta deputāti, nav neatkarīgi, to jau atkārtoties uzsvērus. Es nāku no tādas kultūras, kur mums ir ļoti skaidra definīcija uh, neatkarībai, tāpat arī skaidra definīcija konfliktu interesēm, un tā nav, tā nav runa tikai par uh, uzvedību, tā jārunā par objektivitāti. Un jūs parlamentā nepār, tā teicāt, ka nepārstāvat kādu politisko partiju, bet es zinu, ka jūs esat uh, ievēlēts no politiskās partijas, kas ir ne tikai uh, leģitīma partija un visas politiskās uh, schēmas dalībniece, bet kļūt par ombudu ir pavisam kas cits. Un Un, un tad ir tad jāņem vērā, ka tas ir tāds objektīvs kritērijs. Uh, Un vēlējos pajautāt, kā jūs balsojat par 1049 pagājušajā nedēļu, vai atbalstat šo pieejamības palielināšanu dokumentiem, vai atbalstat to, ka a, šis pakalpojumu kultūra administrācijā tiek veicināta. A, tā, vai jūs atbalstāt, neatkarīgi no tā, vai tiksiet Eh, ievēlēt par ombudu vai nē, es, bet es vēlētos, lai jūs būtu sabiedri, sadabiedrotājs cīņā par lielāku pāredzamību un atvērtību. Tādēļ es gribētu uzklausīt, kā jūs cīnījāties par to iepriekš un kā jūs, jūs to cīnīsieties, par to jūs cīnīsieties nākotnē, ja būsiet ievēlēti. Čičestara kungs nav klāt, vai tad vārds Tad vārds tiek dots salā Vrākos kungam. Eh, Jā, paldies. Es ļoti cienu savu kolēģi. Es zinu, ka viņš tiešām ir neatkarīgs. To es par viņu noteikti varu apgalvot. Politiskajā grupā, kur mēs abi aktīvi darbojamies, neviens nebalso pēc kaut kādām norādēm. Viņš tik tiešām ir neatkarīgs. Bet, neskroties uz to, es gribu uzdot dažus jautājumus, lai nerastos aizdomas, ka es šeit pārkāpju objektivitāti. Bet uh, katrā ziņā neuzdošu konkrēts jautājums, bet paldies. O... Friend to friend, mister. Labi, tad jautājumi nav draugam no drauga, tad dodu vārdu nākamajam runātājam, Bostināru kungam. Paldies priekšsādātāji. Šķiet, ka tā ir pēdējā reize, ka koordinātori iesaistīti pirmajā jautājuma raundā. Uh, Tad par jautājumiem. Speronī kungs, jūs, jums ir profesionāla uh, pieredze, uh, kas kvalificē jūs šim, kas, šim amatam, bet uh, šī problēma nav tikai par profesionālo pieredzi. Mēs runājam par tādu vērtību un apņemšanās, apņemšanos pakotni, par kurām ombuds cīnīsies. Tādēļ vēlētos no jums uzzināt, kā jūs plānojat uzlabot uh, tīklu, kuru izveidoja iepriekšējie ombudi un uh, nacionālie ombudi, jo ir trūkumi, ir trūkstošās, uh, trūkstošie posmi, ir dalībvalstis, kur nav uh, sa, o, savu ombudu, un uh, tad trūkst uh, šīs savietojums trūkums starp Eiropas ombudu un uh, starp nacionālo ombudu atbildībām un pienākumiem. Ko es jūs esat paredzējis darīt, lai novērstu šo milzīgo atšķirību? Mēs lūgumrakstu komitejā zinām, ka Polijā ombuds ir ļoti spēcīgs amats. Citi, citās valstīs ombuds ir vā, vājāka pozīcija. Kā jūs domājat, kā varētu uzlabot šādas atšķirības un trūkumus? Otrakārt, kāds ir jūsu nolūks, ja tiksiet ievēlēts? Kā jūs plānojat nodrošināt to, ka labas administrācijas standarti tiks pilnībā īstenoti no Eiropas institūciju puses, šeit runājam par parlamentu komisiju padomi, un kā jūs nodrošināsiet to, ka Eiropas Savienības standarti uh, tādā taisnīgā veidā tiks transponēti arī dalību valstīs. Ja mēs uh, palūkojam, aplūkojam šo labo administrāciju Briselē, nu, ne obligāti pieņemot, ka Briseles standarta ir vislabākā prakse, bet ir arī tādas dalībvalsts kā manis paša Rumānija, jūsu pārstāvotā dalībvalsts Itālija un citas, kur laba administrācija tiek uh, eh, interpretēti pavisam citādāk. Kā jūs plānojat nodrošināt to, ka laba administrācija nozīmē tieši to labu administrāciju, nevis tikai labus paskaidrojums, kādēļ administrācija nedarbojas? Paldies! Paldies, Bostināro kungs! Tas bija pēdējais komentārs no deputātiem. Vārds Peronī kungam. Tā, es atbildēšu uz jautājumiem tādā secībā, kā tika uzdot. Sadarbība ar lūgumrakstu komiteju. Protams, ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai starp abām uh, struktūrām, ja ombuds ir gandrīz vai parlamenta uh, tātad, tāds atzars. Uh, parlaments ir tas, kas ievēl ombudu. Eiropas parlamenta deputāti ir tie, uh, kuri pārstāv pilsoņus, vēlētājus un, un juridisks personas un cilvēku vēlēsies pie ombuda ar, saviem, ar savām sūdzībām. Un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāpastāv ļoti ciešai sadarbībai starp ombudu un lūgumrakstu komiteju. Es neuzskatu, ka noteikti darba pārklāšanās. Protams, ir uh, daudz līdzību ombuda darbā un uh, starp šīs uh, komitejas darbu un kompetencēm, bet darbs nepārklājās. Prioritātes. Ombudam ir jāuzlabo uh, amata redzamība. Mums tāpat arī ir jāuzlabo efektivitāte un atbilžu uh, ātrums, jo pilsoņi vēršas, vēršas pie ombuda, lai saņemtu atbildes, un ja atbildi netiek nodrošināta ātri, tas ir tikpat kā nesniegt vispār atbildi. Ir daudz citu mēdīju veidu, kā mēs varētu uzlabot struktūras redzamību, popularitāti, varam izmantot televīziju, internetu, varam izmantot Eiropas parlamentu. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir cieši jāsadarbojas ar ombudu Un tādējādi mēs varam izmantot visus uh, mēdījus, kurus izmanto parlaments, lai tādējādi uzlabotu arī Eiropas ombuda biroja uh, redzamību un tādējādi veicinātu arī Eiropas pilsoņu tiesības. Kas attiec uz uh, budžeta jautājumiem, mēs visi gribētu, lai budžets tiktu palielināts. Es pašlaik nezinu, vai um, ombuda budžets pašlaik uh, ir pilnībā pietiekams, lai visas amatfunkcijas pildītu. Ir grūti atbildēt, pašlaik man vajadzētu dziļāk papētīt šo jautājumu. Budžets ir kas tāds, kas būs daļa ārkārtīgi sarežģītāji cīņai starp parlamentu un padomi, runājot par budžetu arī vispārīgi. būs šī grūtā cīņa, lai nodrošinātu, ka Eiropas institūcijām ir pietiekami daudz finansējumu, lai tās varētu pilnībā pildīt savas funkcijas. Ombuda statūtus sagatavoja izstrādāja Eiropas parlaments. Nav nekāda iemesla, kādēļ, lai šajos statūtos nebūtu bijis uh, norādīts, ka, še, uh, ka kandidāts vai ombuds nekad nebūtu varējis strādāt par uh, kādā um, vietējā valdības līmenī vai bijis kādā konkrētā partijā, varēja ieviest šādus kritērijus, kas noteikti tādi cilvēki nevar kļūt par ombudu. Un, protams, cilvēks var izvirzīt savu kandidatūru un paziņot, ka viņam nav nekādas iepriekšējas politiskas aktivitātes pieredzes, būtu grūti zināt, vai tas tā ir bijis vai nē. Un, vai kandidāti, piemēram, kaut kad iepriekš savā pagātnē nav bijuši vēlēti pārstāvji tajā pašā laikā. Um, um, es varu teikt, ka kā Nacionālā parlamenta pārstāvis nāca klajā ar priekšlikumu, ka vajadzētu būt vismaz minimālai prasībai, ka ir jābūt vismaz piecu uh, gadu. Uh, um, laika nobīdē, starp to, ka cilvēks ir bijis ievēlēts pārstāvis un pēc tam uh, var strādāt pie konstitucionālajā tiesā. Protams, ir jau atšķirības starp eh, vēlēšanu sistēmām un uh, tiesām, bet um, mans priekšlikums nesaņēma atbalstu. Tagad runā, runājot kā advokāts, uh, var teikt, ka ja jūs aizstāvat cilvēku, kas ir varbūt atrodas pretējā uh, uh, politiskajā spektra daļā nekā jūs, bet es vienmēr esmu bijis objektīvs. Ja runājam par uh, dokumentu pieejamības uzlabošanu, es atbalstītu pilnīgu dokumentu pieejamību, bet tajā pašā laikā saprotu, ka ir nepieciešami zināmi noteikumi statūtos attiecībā uz dokumentu pieejamību. Uh, uh, nevajadzētu būt uh, tādai situācijai, kā būtam ir kādi dokumenti, kuri netiek pabugāti, bet tomēr ir noteikumi par dokumentu konfidencialitāti pat šajā parlamentā. Parlaments ir ļoti atvērta uh, struktūra un es vienmēr atbalstu atvērtību un pieejamību. Tomēr ir laiks, kad ir nepieciešams ievērot konfidencialitāti un laiks, kad nevar tik nodrošināta piekļuva dokumentiem, kamēr noteikts procedūras nav noslēgušās. Itālijā tas ir 41. likums, un mēs vienmēr varam mērķēt, lai sasniegtu augstāko dokumentu pieejamības pakāpi, bet mēs varam izmantot arī šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Un ja vien ir noteikumi un standarti, mēs nevaram nodrošināt piekļuvi noteiktiem dokumentiem, ja likums nosaka, ka šādu piekļuvi nevar nodrošināt. Ja Eiropas ombudam var būt pieeja konfidenciālai informācija izmeklēšanas gaitā, bet ja ombuds nevar šo informāciju darīt zināmu citiem, tad uh, tāds ir noteikts noteikumos, un tā arī ombudam ir jārīkojas. Par 10.49 runājot, ir noteikumi, kas to atteic, un šos noteikumus es arī ievēr, ievērošu. Uh, ja runājam par sadarbību ar nacionālajiem ombudu birojiem, ir jābūt pilnīgi skaidram. Ir, tas ir svarīgi. Ļoti daudz pilsoņu liek izšķērdē savu laiku, jo viņi vēršas pie uh, ombuda, kuram nav nepieciešamo pilnvaru konkrētā jautājumā. Tieši tādēļ mums ir pilsoņiem jāsniedz vislabākā iespējamā informācija, lai viņi zinātu, kur viņiem jāvēršas sūdzību gadījumā un kurš uh, ombuds ir atbildīgs par konkrēto jautājumu, kāda ir katra uh, uh, biroja, katras struktūras kompetence pastāv arī jau, protams, subsidiaritātes jautājums, un tieši tādēļ Eiropas ombuds nevar izskatīt tādus jautājumus, kuri iekrīt nacionālo iestāžu kompetencē. Tādēļ pilsoņiem ir, pilsoņi ir jāinformē, kas par ko ir atbildīgs. Un Itālijai, piemēram, nav ombuda, tādēļ pilsoņi ir jāinformē arī par šo faktu. Yeah. Ja parlaments un valdība Itālijā nevēlas izveidot ombuda uh, biroju, tad mēs neko nevaram tur darīt. Bet mums, mums ir jāsadarbojas un vislabākajā veidā jāmēģina sastrādāties ar iestādēm, uh, Un ombudam Diamandorus bija ļoti labas attiecības ar nacionālajiem ombudu birojiem, un es plānoju turpināt šo sadarbību un darbu, lai vislabākajā veidā kalpot mūsu pilsoņiem. Kā nodrošināt to, ka administrācija darbojas uh, atbilstoši, un lai tas nedarbojas tikai tā uz papīra, bet lai tas darbojas arī uh, īstenībā reālajā dzīvē? Eiropas ombudam ir institīvas tiesības Viņam nav jāgaida, ka pilsonis vērsīsies pie ombuda. Ja ir iesniegta sūdzība, jā, protams, ombuds var izskatīt šo sūdzību, bet izmeklēšanu var uzsākt arī pēc ombudu institīvas, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs apsvērums. Es nevēlos teikt, ka uh, ierēģiem vajadzētu dzīvot tādā uh, briesmu gaisotnē un baidīties no ombuda, ka viņš varētu uzsākt izmeklēšanu par viņu darbu. Bet ir labi atcerēties to, ka ombuds var pēc savas pašas, in, sava paša iniciatīvas izmeklēt, ar ko nodarbojas administrācija un vai viņi tiešām darbojas pareizā veidā, vai tiešām nenotiek nepareiza administrācija. Paldies! Priekšsēdētāji, vai ir vēl kāds, kas vēlas uzdot kādu jautājumu? Nē? Tad varam eh, noslēgt uzklausīšanas. Paldies, Peraunī kungs, eh, vēlu jums eh, veiksmi. Tas arī noslēdz mūsu kandidātu uzklausīšanu. Un tagad noslēgsim sarakstu. Speraunī kungs vēlas pateikties deputātiem par uzdotiem jautājumiem un klātbūt uzklausīšanā. Paldies!